Mēs atkal esam sanāksmē un es gribētu sākt ar mūsu šīs pēcpusdienas darba kārtības pirmo punktu, kas ir eh, balsojums eh, pār eh, dalībvalstu kontroli mm, pār pilnvaru ieviešanu komisijai, un es gribētu lūgt uh, eh, Albertīnī kungu, mūsu priekšsēdētāju, nāklā ar paziņojumu, bet es arī gribētu vērst visu mūsu kolēģu uzmanību uz to, ka šīs nav debates mums ir. Ja jābalso, un, zināt, jū, mēs lūdzam Albertīni kungu naklai ar savu paziņojumu, pēc tam, ja kolēģi grib izteikties, tad lūdzu ļoti, ļoti īsi, jo mums ir jābalso. Mums ir ļoti sasprindzināta darba kārtība šodien, mums ir debats pēc tam, un es gribētu aicināt tagad Albertīni kungu naklai ar savu paziņojumu priekšsēdētāju lūdzu. Grazie, Presidente, davvero. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsi divas piezīmes. tā tad tāds 191. Eh, pāns, Lisabonas līgums, to jūs visi ziniet. Jūs zināt, ka šeit ir paredzētas kontroles kompetences dalību valstīm. Un tas attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Bet eh, šeit mums ir jānodrošina garantijas parlamentam kā līdzlikumdevējam. Tas nozīmē, ka abām prasībām ir jābūt saskaņotam un izlīdzvarotām. Atzinumā tiek izkristalizēts, ka parlamentam ir jābūt efektīvām iespējām izmantot savas uh, pilnvaras, lai robežu gadījumos arī stātos, grieztos pie Eiropas tiesas. It īpaši, ja runājam par pieņemto lēmumu īstenošanu. Tālāk arī ir svarīgi, lai, parlamē, lai komisijai būtu pienākums formāli informēt parlamentu par visu uh, pasākumu projektiem, ko ir plānots pieņemt saistībā ar 191. pāntu. Tas ir papildus informatīvais process. Un e, tas nozīmē, ka komitoloģijas procedūrā šis ir papildus mehānisms atzimumā netiek diferencēts starp uh, rīkošanas uh, dokumentiem un īstenošanas dokumentiem. Uh, tomēr atzinumā tiek pieņemts, tātad par atzinumu šodien ir jābalso jo rītdien e, balsos atbildīgā juridiskā komiteja. Tāpēc mūsu atzinums ir jāpieņem šodien. Tā tad ir e, rakstīts, ka atzinums ir laba sintēze starp e, nepieciešamību e, Eh, mūsu parlamentam uzstāties kā līdzlikumdevējam, ievērojot 191. pāntu attiecībā uz dalību valstu kompetencēm eh, eh, kontroles mehānismu kontekstā. Tas arī bija tik tālu. Yes. Paldies. Jā, jūs varat izteikties. Jā, meine, uh, fraktion, wir... Mana grupa balsos par ziņojumu, bet es tomēr gribētu e, izteikt to, ka būtu ļoti vēlējusies, lai daudzas lietas, kas saistās ar demokratizāciju, būtu formulētas daudz konsekventāk. Un es e, esmu izbrīnīta, ka visi zaļo grozījumi e, tika noraidīti, bet iepriekšējie grozījumi, kurus e, iesniedza konservatīvie un liberālie deputāti, tika izskatīti pozitīvi. Tagad, kad tos iesniedz goja, tad referents vēršas pret tiem vai komiteja tādā, tad, ja komiteja atbalstītu šos grozījumus, tad ziņojums būtu daudz labāks. Jā, šķiet, ka bija kāda problēma ar tulkojumu uz itāļu valodu. Itāļu kanālā ir dzirdama, dzirdams cits kanāls, bet tagad viss darbojas. We'll with... Un mēs. No, I... Eh? It was on. No. Šķiet, ka mikrofons ir ieslēgts. Jā, es jums uzticos, jo jūs labāk varat visu izkontrolēt. Un labi, mēs tagad sāksim ar grozījumu numuru 17 par. Pret. Noraidīts. Grozījums numur 18 par. Pret. Noraidīts.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

šķiet, ka jāpārbauda. 22. sākam balsot elektroniski. Please insert your cards. Is it okay? Okay. Yeah. Close the... Beidzam balsot. It's adopted. Pieņemts. Tālāk 23. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 23. sākam balsot. 23. Thank you, vote is... Beidzam balsot. Noraidīts. 24. par. Pret. Atkal ir jāpārbauda. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais par. Pret. Man šķiet, ka pieņemts. 25. par. Pret. Noraidīts. 26. par pret noraidīts. 27. par pret noraidīts. 10. par pret noraidīts. You know if... Es eh, domāju, ka ja šis eh, paraugs atkārtojas, tad mēs varētu 11, 12 un 14 kopā blokā balsot, vai viss tam piekrīt. Tādā gadījumā par 11, 12, 14 par. Pret. Visi trīs noraidīti. 13. Par. Pret. Noraidīts. 15. par pret noraidīts. Apsvērums numur viens par pret pieņemts. 16. par pret noraidīts. Otrais par pret pieņemts. Trešais par pret pret pieņemts. Ceturtais par pret pieņemts. Devītais par pret noraidīts. Un tagad balsojums, galīgais balsojums par atzinumu projektu ar grozījumiem. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu. Right. Now. Yes, Mr. Vigenin. Thank you, Chair. I would like to make a proposal. Priekšsēdētājs gribētu piedāvāt eh, priekšlikumu no sociālistiem demokrātiem aktiem ārlietu komitejā rīt. Mums ir Jā, es mēģinu pienākt tuvāk. Rīt mums nākas balsot par rezolūciju um, Albānijas Eiropas integrācijai. Un jūs zināt, ka pēdējo nedēļu gaitā divu galveno grupu tautas partijas un sociāldemokrāta vadītāji bija iesaistīti pūliņos, lai varētu atrisināt politisko krīzi Albānijā. Diemžēl kompromiss starp valdību un opozīciju vēl nav panākts. Es saprotu, ka Dolkungs apmeklē šonedēļ Albāniju, lai tiktos ar e, premjeru, ar citām vadošajām personām Albānijā, un mēs domājam, ka jāatliksim rītdienas balsojumu uz vēlāku laiku, tad tas varētu palīdzēt Dola kungam un arī mūsu parlamentam kopumā būt ar nozīmīgāku lomu, lai varētu atrast šo kopējo risinājumu šajā ļoti sarežģītajā Albānijas situācijā. Mēs domājam, ka nebūtu laba zīme, ja mēs vienkārši turpinātu strādāt kā ierasts, pieņemot šo rezolūciju, un es aicinu pārcelt balsojumu uz jūliju, un līdz tam mēs cerams, ka varēsim panākt šo kompromisu. Paldies! Tādējādi Dorisa Paka. Mēs jau runājām par sociālistu lūgumu un mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu otrais e, noraidīt ziņojumu par Albāniju un atlikt to uz jūliju, jo tam nav iemesla. Ir, Albānijā ir korekti ievēlēta valdība, ir parlaments, kuru atkal apmeklē arī sociālisti, un viņi ir ieņēmuši savas pozīcijas. Manuprāt, parlaments strādā kārtīgi. E, Turienes problēmas nav saistītas ar parlamentu, bet e, gan ar kaut ko citu. Un katrs, kurš ir nodarbojies, nodarbojas ar šo tēmu, to arī zina. E, tas, ko mēs sagaidām no valdības, ir tas, lai tā kopā ar opozīciju darītu to, e, kas sarunās ar Dolumu Šulcu e, tika risināts. Proti, runa ir par jauna vēlēšana likuma pieņemšanu. Pašreizējais vēlēšana likums ir kop, pieņemts ar socialistiem un DP pirms diviem gadiem, un liekas, ka opozīcija pati eh, ar to nav apmierināta, tāpēc ir nepieciešami, ka eh, valdības partijai un otrai valdības partijai beta ir jāķeras klāt pie jauna likuma, kas būtu orientēts uz nākotni. Kas bijis, tas bijis, vēlēšanas, kas notika pirms gada, visi novērtēja kā korektas, un eh, arī visi socialistiskie vēlēšanu novērotāji atzina vēlēšanu rezultātus, un tikai vēlāk eh, opozīcijas vadītājiem ienāca prātā, ka eh, atkal jāatver Pandoras lāde. Un e, tāpēc e, mē, e, mēs nevaram arī valdību piespiest to darīt. Gan Dals, gan Šulcs arī atteicās no šīs idejas. Pašreizējā problēma ir, ka tā, ka sarunu rezultātos ir jāpanāk, lai viņi atgriežas parlamentā un abi divi gatavo jaunu vēlēšanas, vēlēšanu likumu. Atliekot, mēs neko neizmainīsim, ne uz labu, ne uz sliktu. Es domāju, ka mēs dosim īsto signālu, ja mēs rītdien balsosim par ziņojumu, un tādējādi signalizēsim, ka mūsuprāt šī valsts krīze ir pārvarējusi. Nav nepieciešams e, mūžīgi atgādināt, ka varbūt ir kaut kādas problēmas, jo tas jau nebūtu vienīgais gadījums. Es e, ceru, ka mēs neveidu, ne, neizdarīsim negodīgu izņēmumu attiecībā uz Albāniju. Tāpēc es lūdzu visus kolēģus atbalstīt balsojumu rītdien. Now, Mrs. Neits, please. E, Neits, Gonze, lūdzu. Voorzitter, waarde collega's, in tegenstelling tot collega. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, kolēģis, eh, atšķirībā no kolēģis Pakas, eh, mana grupa eh, nevienbalsīgi, bet vairākums ir gatavs dot pēdējo iespēju salīdzināt, un tāpēc arī mēs gribētu atlikt balsojumu un atbalstīt to. Nielsen, please. Jā, merci, très brīvi. Paldies, ļoti īsi. Mūsu grupā eh, pieturēsies pie referenta pozīcijas, un tā tad, ja viņi vēlas atcelt uz vēlāku laiku, tad mēs arī to atbalstīsim. Prēdas kungs, lūdzu. Da, mulțumesc mult, vorbesc în cal... Paldies, priekšsēdētāji. Es runātāju, kā Salafrankas eh, vice koordinators eh, Tautas partijas grupa ir, pieķa, ir izlēmusi pieturēties pie pakas kundas līnijas, lai gan tam nebūtu pamatojumi. Paldies! Džuntis, eh, Huntis kungs. Mr. Huntis, you have the floor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, es gribētu jums atgādināt, ka pirms trim nedēļām bija kopīga prasība, atkārtoja kopēja no mūsu puses, lai e, šāda atlikšana notikt, lai mēs starplaikā varētu pielikt polīs un atrisināt problēmas. Man šķiet, ka mm, šī prasība vairs nav kopīga, un šo pūliņu ietvaros es starp citu gribētu pateikties visus līdzreferentus, un mēs mēģinājām šī ziņojuma ietvaros atrisināt situāciju. Mans viedoklis ir tāds, ka tā kā pieprasījums vairāk it kā nebūtu kopīgs, tad otrais ziņojums vairs uh, nav pamatots. Otrais ziņojums jau tā, tā nav ierastā prakse, un tas arī ievērojami iekavēs galīgo balsojumu. Būs nepieciešams jauns ziņojums septembrī, lai atkal aktualizētu zināmas jautājumus, un Es nebūtu nevēlos nepietiekami e, novērtēt pūliņus, kas tiek pielikti. Šonedēļ es zinu, ka e, notiek vizītes, un ja ir rezultāti, ko mēs arī visi vēlamies, tad e, Strasbūras plenārsēdē mēs varēsim ņemt vērā ar mutisku grozījumu pozitīvos rezultātus, kādus būs devusi šī vizīte. Un es domāju, ka man ka nav jāceļ vēl vienreiz balsojums par šo ziņojumu, un mums ir jāturpina strādāt kā paredzēts. Yes. Jā. Well. It gives me 37, so that's the majority against postponement. Um, no, I think you know that. Uh, mums ir tāda situācija, kurā Šobrīd balsojums ir paredzēts rīt, un grupas goja tautas partija un zaļie, kuri atbalsta balsojuma noturēšanu rīt, un saskaņā ar mūsu sarakstu tas ir aptuveni 37 deputāti, un vēl viens viedoklis ir atlikt uz vēlāku laiku. Un tagad Arī liberāļi vēlas atlikt šo balsojumu uz eh, vēlāku laiku. Tā no ka kungs jūs gribēt izteikties. Es nebiju domājis izteikties, bet mana grupa eh, ma, pozīciju un mēs tagad atbalstām, atbalstām balsojumu notikšanu rīt. Tā tad mums ir vairākums balsošanai un es domāju, ka šis balsojums notiks rīt. Ja vien grupas vēlreiz nemaina viedokli līdz rītrītam. Bet eh, tas nebūs es, kurš vadīs sēdi rīt, un tā vairs nav mana problēma. Bet tagad mums ir jāsāk eh, uzklausīšana, un mēs pārējām pie galvenā mūsu šīs dienas temata.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 Bene, cari <clears throat> colleghi, eh, ho il piacere di introdurre. Eh, mīļie kolēģi, kolēģis, eh, man ir tas gods. Eh, atklāt eh, publisko uzklausīšanu par eh, Eiroatlantisko drošības arhitektūru. Eh, šo te atklīšana ir organizēta kopā ar kolēģi Banža, kā arī ar drošības un aizsardzības apakškomiteju, kura piedalās uzklausīšanā. Es domāju, ka šis ir īstais punkts šai iniciatīvai, kas kopā kas organizē šo te e, debati par abu svarīgo organizāciju NATO un ECO e, e, reformām. Uzklausīšanās mērķis un rezolūcijas mērķis ir dot ieguldījumu šo te pārdomu kontekstā. Šī gada novembrī valstu un valdību vadītāji, NATO dalību valstu valstu un valdību vadītāji Lisabonas samitā runās par NATO jauno strateģisko doktrīnu. Ar lielu ieinteresētību 27. janvārī viņi uzklausīja Madlēnu Albraitu. Viņa ir ekspertu grupas priekšsēdētāja, kas e, ir nodarbojas ar šo te tēmu, un arī e, viņa izteicās par jauno doktrīnu. Pat labāk ECO priekšsēdētāja ir Kazahija, Kazahstāna, un e, pat labam tiek veikti sagatavošanas e, darbi e, samitam gada nogalē. Tas ir ļoti interesants mērķis tātad e, ar savu pozīciju un pārdomām e, dot ieguldījumu abām vietējām sēdēm. 1999. gadā bija pēdējās reformas, bet pēdējos desmit gadus ir notikušas būtiskas reformas ir bijuši būtiski notikumi, starpgadījumi, kas ir skāruši arī Eiropas drošības arhitektūru. Lisabonas līguma kontekstā ir mainījusies arī Eiropa. Tāpat Eiropa ir mainījusies arī pēc pēdējās paplašināšanās kārtām. Uh, Un eh, līdz ar to tagad ir labs eh, laiks, lai eh, sāktu darboties pie reformām. Šodien mēs runāsim par paralēlajiem reformu procesiem, kā arī ņemot vērā Krievijas prezidenta Medveģeva priekšlikumu Eiropas drošības līgumam. Šodien mēs gribam izvērtēt, vai mums. Uh, uh, koncentrēties uz jaunu drošības arhitektūru starp Eiropu un Atlantiju. Eh, tāpēc arī mūsu uzklausīšana saucas arī eh, tieši par Eiroatlantisko drošības arhitektūru. Eh, mūsu viesi šodien ir profesori Štefano Silvestrī, Startautisko lietu institūta prezidents Romā, Dans Hemitolus, Transatlantisko attiecību centra direktors pie Vašingtonas universitātes, Māra Marenaki, Grieķijas pastāvīgā pārstāve pie ECO, tad profesora Naģa Arbatova, Pasaules ekonomijas un starptautisko attiecību institūta eh, pārstāve no Maskavā. Un eh, tagad mūsu darba kārtība būs tāda, kad mēs dosim vārdu viesiem. Es atvainojos par to, ka īsi atstāšu uh, Uh, sanāksmes vadītāja krēslo un mani aizvietos kolēģis Marku Tu. Paldies un interesantu uzklausīšanu! Like ask... Es gribētu lūgt uh, uh, Stefano Silvestri izteikties tagad uz desmit minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es mēģināšu runāt maksimāli īsi, e, tāpēc varbūt arī mazliet schematiski. E, diemžēl tas ir neizbēgami. Vēlos sacīt, ka, protams, ir reformu process, kas ir jāpielāgo jauniem starptautiskiem scenārijiem, taču mēs vēl līdz tam, manuprāt, neesam nokļuvuši. Mēs redzam vispārēju uh, krīzi drošības aizsardzības organizācija, kas mēģina tagad pielāgoties eh, mainīgajam scenārijam, bet divu iemeslu pēc. Pirmkārt, tāpēc, ka mainīties ir grūti, un otrkārt, tāpēc, ka nav īsti skaidrs, kā šīs izmaiņas ietekmēs eh, pastāvošās dažādās realitātes, tad fakts ir tāds, ka šīs izmaiņas neizskatās pārāk pārliecinošas. Un ja mēs tagad uh, palūkojamies uz tā saucamo eh, NATO viedo komitejas ziņojumu pār NATO reformu, tad eh, mēs redzam eh, mēģinājumu risināt jaunos apdraudējumus, un mans kopsavilkums varētu būt padruskai no visa kā. Ir tiek uzskaitīts uh, ļoti plašais saraksts ar visām iespējamajām izvēlēm. Un e, tā nebūtu īstā problēma, ja mēs e, skatīsim e, Pentagona aizsardzības pārskatu, tad pat varbūt eh, struktūrētākā veidā, tur jūs atradīsiet aptuveni to pašu. Tiek piedāvāts jums eh, eh, tas pats krietnu laiku atpakaļ. Pentagonam bija iespējas uzvarēt pusotrā vai divos ar pusi karos, un tas bija puslīdz skaidrs. Tagad viņi piedāvā trīs eh, sari, saliktu scenārijus, eh, kurā ikvienā ir dažādu karu sajaukums lielākas eh, stabilizācijas organizācijas, reģionālo agresoru apkarošana, atbalsts humānajās un pilsoniskajās krīzēs, tas ir pirmais, pēc tam nāk otrais divu reģionālo agresoru neutralizēšana, sakaušana, kā arī Eh, augstas eh, trauksmes līmeņa uzturēšana. Trešais scen eh, scenārijs - viena liela stabilizācijas operācija ārpasākumiem atsevišķos skardarbības teātros, ap, cīnoties pret vairākām nepakļaušanās mis, misijām. Tātad šeit ir mazliet no visa kā. Un doma ir tā, ka ir jābūt elastīgiem, jo nevar zināt, cik uh, ir eh, iespējamo ienaidnieku, tas var, to var būt ļoti daudz. Lielākai daļai apdraudējumu nav skaidras geogrāfiskas teritorijas, pārāk daudz scenāriju ir iespējami, pārāk daudz rieģēšanas iespējas ir pieejamas, lai to izklāstītu tādā veidā, kas mums, eh, kā mums sacītu eh, bijušais eh, aizsardzības sekretārs Ramsfelds, nezināmi, nezināmie var atgad, nu, var mums gadīties priekšā, un tāpēc ir būtiska, lai ir skaidra plānošana un reforma. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Atlantijas alianse zaudē savu stratēģisko fokusu un geogrāfisko apjomu. Tā nav skaidra. Ienaidnieki tā nezina, kur darboties. Tas fakts, ka vienīgais karš, kurā tā darbojas, ir ļoti tālu no Vašingtonas līguma ir skaidra norāde šim faktam. Ko tad tas nozīmē Eiropas drošībai? Eiropas eh, drošība un aizsardzībai ir nepieciešama darboties spējīga Atlantijas alianse un attiecības ar savienotiem valstīm, jo Eiropiešiem trūkst vairāku kapacitāšu, to aizsardzības budžeti ir neadekvāti un izdevumi ir fragmentēti nacionāli. Pozitīvais punkts ir tas, ka jaunā amerikāņu drošības stratēģija, ko formulējas prezidents Obama, pieprasa Uh, reaģēšanas iespējas, un šķiet, ka uh, sabiedrotie to pie, varētu pieņemt. Ja problēma ir, kur tad ir šie sabiedrotie, kāda ir to klātbūtne. Uh, tie nav tik klātesoši Atlantijas aliansē. Un es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka šajā situācijā neliela grozījumi esošajā starptautiskajā organizācijā, kas nodarbojas ar drošības un aizsardzības jautājumiem, mums nesniegs daudz skaidrāku un drošāku situāciju. Mums ir jāatzīst tas, ka Eiropas Savienība visdrīzāk būs jāpieņem tā doma, ka tai būs jāizstrādā daudz dziļāka un svarīgāka drošības stratēģija, kas risinātu tās vitālās intereses eksplicitākā ceļā. Teiksim, manuprāt, Eiropas Savienībai šajā situācijā būtu noderīgi, ja tā atzītu, ka tai ir jārīkojas ļoti sarežģītās kaimiņa attiecībās. Varbūt ir jādomā vairāk par reģionālu stratēģiju nekā globālu, bet reģions, kur tā darbojas, ir viens no sarežģītākajiem pasaulē, un tas iekļauj eh, reģionu no eh, Krievijas, Kaspijas jūras centrā, Vidusāziju, vidējos austrums Āfriku un, protams, Vidusjūras reģionu. Atkarības un ievainojamība Eiropas Savienībai ir uh, ļoti nozīmīgi, ņemot vērā migrāciju, terorismu, noziedzību, reģionālos karus, kas var ietekmēt tās drošību, jo var tikt izplatīti masu iznīcināšanas ieroči, mazinās strets, drošība komunikācijas strateģiskajā līnijā. Un šajā situācijā ir iespējams tas, ka tiek uzsākts jauns dialogs ar savienotajām valstīm, kas visiespējamākais ir nepieciešamais elements šajā situācijā. Es nedomāju, ka mēs varam iedomāties jaunu arhitektūru, kas būtu balstīta uz atšķirīgām attiecībām starp Eiropas Savienību, ECO un NATO, bez tā kā pirmkārt mēs nonākam pie jaunas mm, sapratnes starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Un šķiet, ka tas ir visnozīmīgākais jautājums, ar kuru mums būs jāsaskaras nākotnē. Šķiet, ka es jau būšu izmantojis sev atvēlētās desmit minūtes. Paldies, Silvestri kungs, un tagad es lūkšu izteikties. Uh, Dēnu Hamiltonu. Paldies priekšsēdētāji, paldies jums un kolēģiem par to, ka esat aicinājuši man izteikties jūsu priekšā ir priekš šodien būt atkal un tēmats ir Eiropas drošības arhitektūra, un es vēlētos, kā jau priekšsēdētājs runāja, norādīja runāt par šīs arhitektūras pilāriem. Un kā jau Stefano kungs norādīja, kāda loma ir Eiropas Savienībai. Un pirms es nonāku pie šīm pilāriem, tad ir jānorāda pamatstruktūra mūsu diskusijai. Viens no tiem, ka Eiropa ir eh, vienotāka, brīvāka un eh, mierā, miera apstākļos. Taču Tātad, kad mēs eh, domājam par tā, par kur mēs runājam, tad nav šī miera drošības. Un uh, Mums ir jādomā par aspektiem ne tikai telpas iekšienē, bet telpas um, ārpusē. Un es domāju, ka šajās debatēs ir ļoti nozīmīgi atcerieties, ka savienotās valstis ir Eiropas vara, nevis vara Eiropā. Un tas ir centrālais punkts šajās debatēs, un tāpēc es ļoti augstu vērtēju šo uzaicinājumu. Un jā, mēs tagad skatām uh, izaicinājums ar kur sask uh, saskatāmies, tad ne mūsu institūcijas, ne rīki ir šobrīd gatavi mūsu uzdevumam. Mums ir iespēja izveidot tādu Eiropu, kas ir mierīga un brīva, bet mēs vēl neesam līdz tam nonākuši, un tāpēc, jā, mēs ņemsim vienu pilāru, kas ir NATO. NATO ir eh, vairāk aizņemts nekā, nekā jebkārt. Šobrīd tas ir aizņemts daudzās, eh, daudzās misijās un eh, ļoti bieži nav iespējams parlamentāriešiem un sabiedrībai darīt zinām ar visus lietas aspektus. Un man šķiet, ka vēl aizvien vien pietrūkst iespēju skaidri darīt zināms NATO, NATO priekšlikums un mērķus. Es domāju, ka tas tomēr ir daudz vienkāršāk. Un šie mērķi ir trīs kopumā, kādi ir bijuši sākotnēji, kādi turpinās. Un, manuprāt, samērā viegli saprotam. Viens no tiem ir tāds, ka NATO ir kolektīva aizsardzība dalībniekiem. Otrkārt, Eh, transatlantisko saikļu institucionalizāciju, kas nodrošina fórumu drošības jautājumiem transatlantiskos jautājumus. Un treškārt, iespējams, eh, šis mērķis vēstures gaitā tiek piemirsts. Es domāju, ka NATO sniedz Eiropiešiem pārliecību un drošību par sevi un iespēju rīkoties kopā, pārdāvību, iesaistīties kopīgos drošības pasākumos, nevis skatoties atpakaļ pār plecu vienam uz otru un domāt par dalījumiem. Tas vienmēr ir bijis NATO mērķis, un tas ir arī ļoti būtisks bijis Eiropas Savienības izveidošanā, un es domāju, ka šī loma vēl aizvien ir ārkārtīgi nozīmīga. Runājot par Lisbonas samitu un strateģisko koncepciju, mums ir jābūt uh, daudz skaidrākiem. Jūs sacījāt uh, visu, kas ir jānorāda, bet jautājumi ir samērā skaidri. Uh, mēs to varētu devēt par atzimušo aliansi. Un jānorāda, ka NATO ir pamatā ar divu tipu misijām. Atsevišķas no tām notiek ārpus mūsu telpas reģiona, citas notiek šajā reģionā iekšienā. Mums jāatrod līdzsvars pēdējo 15, 16 gadu uh, gaitā. Mēs esam koncentrējušies uz, uz, ār, uz tā, eh, ārējo geogrāfisko telpu, Hindukušu un citu reģionu, tas ir tālu, bet tad, kad mēs runājam par NATO uh, savās mājās, tad šiet šis jautājums nav nešķiet tik būtisks tādējādi. Tomēr jānorāda, ka galvenā būtība ir savu dalībnieku aizsardzību, neviena cita institūcija to nenodarbojas, tāpat arī uh, sabiedrībai būtiski jautājumi cīņa pret eh, kiberterorismu, energoapgādes drošību, kur NATO ir nevis ar vadošo, bet ar atbalstošo lomu. Un treškārt, brīvas, mierīgas Eiropas misija. Manuprāt, šī ir viena no būtiskākajām misijām. Un tāpat, ja mums ir jāstājas pretī kādai lielvarai, kas apdraud, vai kādai varai, kas apdraud mūsu drošību, tad vadošā loma šeit ir NATO. Bet šodien, kad mēs eh, domājam par draudiem ārpusē, šeit nav runa tik daudz par militāro spēku. NATO ir jāsadarbojas ar citiem partneriem, un tas ir vēl viens nozīmīgs tēmats. Šobrīd NATO izpratnē sadarboties ar pārējiem, neatkarīgi no tā, kas tie būtu, vai tie būtu Eiropas, uh, Eh, partneri, Krievijas partneri vai citi sabiedrotie. Piemēram, Afganistānā. NATO, NATO nevisai labi sadarbojas ar citiem. Un, eh, Visbeidzot, ļoti daudz šajos konfliktos ir civilie konflikti, un at, NATO atkal ir jāprot strādāt ar eh, civilēm aģentūrām. Un tas skaidri norāda to, kas tad, e, kur NATO ir vadošā loma, bet arī parāda, kur šādas vadošās lomas nav sadarbība ar citiem partneriem. Tāda vēl viena joma, ko pieminēja Stefano, ir Eiropas Savienības Savienoto valstu attiecības. Un tā loma Eiropas Savienības drošības arhitektūrā uh, liela stabila demokrātija, kur ne, nenotiek kāru. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi tai Eiropai, ko mēs zinām. Un Savienotās valsts un Eiropa ir viena no visbūtiskākajiem partneriem. Tomēr mums nav strateģisku attiecību. Mums ir ļoti nozīmīgs, bet tā nav strateģiska. Un mēs vienmēr risinām jautājums par drošību un kā mēs to skatām. Un, manuprāt, ir vairāk jādomā par, šiem, par šīm attiecībām, kas ir, protams, ļoti daudz šķautnā. Bet tīri no drošības aspekta raugoties, ja mēs skatām e, Eiropas Savienības kapacitātes e, civilo krīžu risināšanā, tad e, tas ir vēl viens scenārijs, kur savienotajām valstīm ir nepieciešama partneri, kur savienotajām valstīm kapacitātes nav tik labi attīstītas un tās meklē. Uh, Eh, šādas kapacitātes. Obamas administrācija ir pielikusi pūliņus, lai risinātu šos jautājumus, un ir savienoto valstu pārstāvi, kas apmeklē Briselē, varētu mēģināt risināt šos jautājumus, un es domāju, tas ir veids ļoti nozīmīgs, kā sadarboties šajā jomā, un arī jārisina deb debates par NATO Eiropas Savienības attiecībām. Tas ir svarīgi arī tāpēc, ka NATO nenodarbojas ar tiesiskumu, labas pārvaldības jautājumiem vai ekonomiskās atjaunošanas lietām. E, ar to ir jānodarbojas Savienotām valstīm un Eiropas Savienībai un citiem partneriem. Bet mums šobrīd nav kopīgās kapacitātes risināt šos jautājumus. Ja mēs skatām plašāku Eiropu uz telpu starp telpu aiz Eiropas Savienības uz austrumiem, tad mēs redzam, ka šis reģions ir ļoti nemierīgs. Un es gribētu pats atsīt, ka Eiropas eh, partneri, austrumu partneri eh, Eh, partners ļoti nozīmīgs ir Savienotās valstis, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam stabilizēt tālāk ārpus Eiropas. Tieši tāpat kā mēs to turpinām darīt Balkānos, kur galvenokārt tas ir Eiropas Savienības Savienoto valstu darba kārtībā. Un runāt par pēdējo pilāru. E, ECAO un prezidenta Medvedio priekšlikumi. Es domāju, ka tie sniedz iespēju eh, sākt veidot eh, programmu Helsinki plus darba kārtībai, lai tā nebūtu Helsinki mīnus. Tas nozīmē, ka ir jāsāk ar uh, atzīšanas darbu, ar pilnu iesaistīšanos Helsinku procesā, runājot par valstu teritoriālo integritāti un suverenitātes respektēšanu, cilvēktiesību ievērošanu un ekonomisku sadarbību. Kāpēc ECO ir ar tik nozīmīgu lomu? Ir tāpēc, ka uh, Tas nav kā NATO Eiropas Savienībā. NATO Eiropas Savienībā ir dalībnieki, kas ir balstīti uz kopīgiem principiem. Šī ir vieta, kur valstīm vēl nav izveidota kopīga pieeja, un tādējādi varētu piedāvāt atsevišķus risinājumus, ņemot vērā prezidenta Medvedjeva priekšlikumus. Un man šķiet, ka Drošības ziņā mēs visi eh, varam runāt par drošības jautājumiem, ko valsts, Savienotās valstis ir labi atrisinājušas. Eh, mums ir jārunā par ikvienu apdraudējumu eh, cilvēku preču enerģijas brīvai apritei uz jautājumu lietām, uz kurām balstās brīva sabiedrība, ko ir viegli sagraut vai nu ar cilvēku radītu postiem vai, kā mēs sakām, savienoties valstīs ar lielām dabas katastrofām. Un mums nav pārāk daudz kapacitātes, lai risinātu šos izaicinājumus mūsu drošībai. Tas, kas ir labi risināts Eiropas Savienībā, ir dažādu rīcības kodekstu veidošana. Un kāpēc mēs nevarētu ņemt šo, šos pašus piemērus, lai uzlabotu enerģijas apgādes drošību, cibernoziegumu apkarošanu un ļoti daudz citas jautājumas, kas veidotu drošības grozu, ko risinātu EDSAO. Tālāk es domāju, ka ir jāturpina sniegt atbalsts EDSAO, piemēram, Bosnijā šobrīd EDSAO misija. Kāpēc gan EDSAO nevarētu strādāt pie konstitucionālas reformas Bosnijā, Hercegovinā? Tas ir kritisks elements Eh, nākotnes stabilitātei šai valstī, un, manuprāt, šeit ECO būtu laba vieta un labs piemērs. Treškārt, mēs redzam, ka eh, krīze turpinās Sīrākā, un ir jāmeklē labāks iespējas konfliktu novēršanai pirms krīze iestājas, un dažkārt ECAO e, konfliktu novēršanas mehānismu būtu e, būt ļoti noderīgi. Un visbeidzot, ir jāapzinās, ka konvencionālie spēki e, pirmo reizi, kas ir parakstīti Eiropas līgumā 90. gadā, ratificēta 95. vēl nav pabeigti, un tas Eh, kavēja strādāt pie šīs drošības pamatprogramma. Tāpat arī tas, ka Krievija nav eh, īstenojusi savas saistības līguma pieņemšanas laikā un NATO nespēja ratificēt, nozīmē, ka lietas nevirzās uz priekšu. Mēs redzam, ka šeit līgums varētu sniegt eh, krietnu labumu visiem Eiropā ieroču izplatīšanas ierobežošanas ziņā un atsevišķus paļāvības pasākumus. Un tādējādi risinot šo problēmu, es domāju, ka runāt par citiem līgumiem ir pāragri. Jā, mēs nevaram īstenot tās apņemšanās, ko jau mēs esam pasludinājuši, tad eh, nevajadzētu runāt par citām. Un noslēgumā es gribētu sācīt, ka Es apsveicu eh, priekš, eh, prezidenta Medvedevu priekšlikumus, bet Krievijai ir jādomā par to, kā tā īstenos savas apņemšanās Helsinku aktā ietvaros. Un es domāju, ka gan Eiropas Savienība, gan NATO, abas organizācijas ir mazliet pasīvas šajā sakarā, runājot par Eiropas drošības pamat pieņēmumiem. NATO savā pagājušajā samitā sacīja, ka apsveic šos priekšlikumus un aicina uzsākt dialogu. Kopš tā laika nekas nav bijis dzirdams. Un Eiropas Savienība eh, ir svārstīga savā pieejā ECO ar dažkārt eh, retorisku atbalstu, dažkārt vienkārši ar vienaldzību un dažkārt eh, mēģinot pats sacensties ar ECO. Ja mēs, piemēram, palūkosimies uz misiju Gruzijā, kāpēc eh, to neveica ECO, kāpēc vajadzēja Eiropas Savienībai to darīt, kad ECO tika izveidot tieši šim mērķim. Tā kā dažkārt, man liekas, arhitektūras balsti un pilāri mazliet mazliet tiek nodalīti. Paldies! Paldies! Un es gribētu atgādināt, ka mums ir arī runātāji e, kuri izteiksies pēc tam, kad mēs esam pabeiguši šo pirmo diskusiju kārtu, un tāpēc es gribētu jūs mēģināt ierobežot savu uzstāšanos uz divām minūtēm, un pēc tam, kad mēs būsim izsmēluši visus četrus deputātus, kuri ir lūguši vārdu šobrīd, tad mēs varēsim noslēgt šo uzklausīšanas daļu un pāriet pie nākamās uzklausīšanas daļas. Van Orden kungs, jums ir jautājums, mēģiniet to iekļaut divās minūtēs. Paldies priekšsēdētāji, ļoti sarežģīts uzdevums. Es gribētu pateikties runātājiem, eh, profesoram Hamiltonam par ļoti interesantu uzstāšanos. Īs eh, komentārs par Eiropas drošības līgumu. Mums vajadzētu paturēt prātā to, ka Mums bija ilgas padomju un tagad uh, Krievijas ambīcijas, kas ietekmē šo Eiropas drošības līgumu, kas bija attālināts Rietuma Eiropu no savienotajām valstīm. Mēs zinām, ka tas bija ilgtermiņa mērķis un mums tas vienmēr jāpatur prātā un tāpēc neizlaidīsim to no redzes loka. Bet es gribētu pakomentēt dažas piezīmes, kas tiek sācīts eh, eh, profesors Silvestri piezīmēs jūsu eh, galā pienā, gala piezīmes bija ļoti svarīgas un ļoti liela daļa problēmas ir tā, ka Eiropas Savienība ir kā globāls spēlētājs un tā grība Eh, iegūt, eh, nodrošināt sevi ar militāro spēku. Un tagad visu laiku, kopš tas pastāv, un es baidos, ka tagad mēs to redzam arī ierakstīt līgumos, visu laiku mēs ar to saskaramies, un ir ļoti augsta spriedze eh, NATO pašā centrā, jo lielākā daļa NATO valstu ir Eiropas valstis. Un nav skaidrības par to, kas būtu jādara vajā Eh, pakļaujas NATO vai jāmeklē loma Eiropas Savienībai. Un es eh, gribētu sacīt, ka tās kritiskās piezīmes, ko mēs šobrīd uzklausām par strateģisko koncepcijas pārskatīšanu, tas tāp, varētu būt tāpēc, ka Eiropas Savienības loma netiek izvirzīta priekšplānā, to ļoti daudz gribētu redzēt, un kamēr mēs to nepārvarēsim, un visbeidzot mums arī jāapzinās tas, ka uh, Eh, kādas ir Eiropas Savienības aizsardzības ambīcijas. Eh, tās ir galvenokārt politiskas, tās neko nepievieno aizsardzības eh, kapacitātēm. Un nav nekādas jēgas pateikt, ka tāpēc, ka mēs esam, ka mums ir sadalītas nacionālās kapacitātes, tās ir vainātas. Tas citās veidos neko nedotu. Un nav nekādu pierādījumu tam, ka vajadzētu pied ka Eiropas, Savienu, eh, Eiropas Savienības valstis vairāk sadarbotos NATO ietvaros. Fakts ir tāds, ka Eiropas eh, valstis nevēlas veltīt vairāk aizsardzībai, un tā ir tā būtiskā problēma, un pārāk brieži, eh, pārāk viegli priekšsēdētāji ir sacīt, jā, šīs ir tīri E, teorētiskās debates, ķersimies pie praktiskām lietām. Kamēr šī teorija nav pienācīga un pareizā virzienā atrisināta, un kamēr redzējums tam, kur mēs atzīstam, ka NATO ir pamatā militāra e, organizācija, labi, mazliet militāra politiski, bet pamatā militāra, lai nodrošinātu militāras kapacitātes, un Eiropas Savienība varētu būt ar savu lomu civilajā kapacitātē, papildinot NATO aliansi. Kā jūs zināt, priekšsēdētāji par to var runāt ļoti daudz un ļoti plaši, bet es gribētu šo būtisko punktu norādīt. Now, Gomes, please. Paldies, Gomeša kundzei vārds lūdzu. Man ir pilnīgi pretējs viedoklis. Man liekas, ka Eiropas Savienība nedara pietiekoši daudz drošības un aizsardzības jomā. Un tas nav tikai mans viedoklis, arī daudzi uh, Atlantijas otrā pusē domā tieši tāpat Obamas administrācijā. Jautājums ir tāds, kā Eiropas Savienība uzņemsies to sloga daļu. Un skaidrs, ka Eiropas Savienība to nedara ne NATO. Un Eiropas Savienībai vajadzētu varbūt pieņemt citu pieeju un strādāt nevis sāncensībā, bet papildinot viens, vienam otru. Un mans jautājums ir tāds, uh, pārskatot eh, strateģisko NATO konceptu, eh, pie kā strādā ekspertu grupa, un norādot eh, varbūt uz izmaiņām atomdoktrīnā, vai tas ļaus ekonomiskās krīzes laikā Eiropiešiem, konkrēti Britiem un Francūžiem, novirzīt naudu no citām vietām, kur ir ārkārtīgi nepieciešama šī nauda uz kodolsfēru, lai izveidotu tādas iespējas, kāds mums ir nepieciešams. Protams, tas ir jādara kopā ar politisko gribu. Otrs jautājums ir par terorismu draudiem. Mums ir jāpaskaidro, kāpēc mums vispār ir jāmaina šī koncepcija. Man liekas, ka mēs neesam darījuši visu, lai neļautu teroristu organizācijām iesaistīt jaunus biedrus. Un tas attiecās gan uz dalīšanos eh, ar informāciju, mēs pat Eiropā to nedaram pietiekoši labi, Un šeit arī ir jārunā par ieslodzījumu jautājumiem, kur mums ir lielas pretrunas, kur ir uh, lieli trūkumi. Un man liekas, ka Obamas administrācija, diemžēl, pieturas pie tās pašas pozīcijas, kā agrāk. Konkrēti 48 cilvēki joprojām ir ieslodzīti bez tiesas sprieduma, un tas tieši ļauj teroristiem izmantot šo ieslodzījumu kā piemēru Man liekas, ka mēs nesam arī efektīvi strādājuši, lai risinātu tos konfliktus, kas ļauj šāda veida pozīcijām vispār uh, parādīties. Un šeit es, piemēram, runāju par tādu valsti kā Somāliju, kur vairāk un vairāk teroristu parādās, un, terori un lielai daļai teroristu ir uh, saikne ar šo valsti. Tātad vai mēs esam darījusi visu, visu kas bijis nepieciešams? Tagad kopās kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lasot eh, viedogrupas sagatavoto tekstu, es varētu nodaukt četrus punktus. Pirmkārt, nepieciešamība atbildēt uz eksistenciāliem jautājumiem, uz jautājumu par NATO pastāviešanu pēc augstā kārā un eh, pēc 11. septembra. Tālāk apņēmību pārskatīt piekto pantu un paplašināt eh, vai izskatīt eh, jaunos eh, piemērošanas nosacījums treškārt mēģinājums līdzsvarot efektīvu preventīvo darbību un maksimāli samazināt kodobruņojumu. Un ceturtais punkts - tuvāka sadarbība ar Krieviju. Lūk, jaunā NATO drošības dogma tiks eh, lielā mērā eh, balstīta eh, un vērtēta balstoties uz Afganistānu, jo šeit ņemot vērā to, ka ja tik tiešām nākotnē NATO nodrošinās citas misijas citos reģionos un vai tiks turpināta integrētā pieeja apvienojot civilos un militāros līdzekļus. Lūk, tas ir mans jautājums. Tāpat arī ir svarīgi ziņojumā tas, ka tiek atzīta Krievijas loma jaunajā kontekstā Vidusāzijā. Bet teksts neparedz padziļināt attiecības. Tiek eh, norādīts, ka durvis ir atvērtas, taču dažādās eh, sadarbības jomas netiek padziļinātas, kur varētu tuvināt šo sadarbības ap NATO un Krieviju. Un es gribētu zināt, kā mēs varētu paredzēt jaunus sadarbības mehānismus, kas būtu efektīvāk sadarbībā ar Krieviju. Mēs runāsim par eh, ECAU, varbūt, ka šī organizācija varētu iz, eh, radīt kādu eh, sadarbības eh, iespēju, sadarbības kanālu starp Eiropu un, un Krieviju. Un es saprotu, ka šis dokuments, protams, nav saistošs, to varēs vienmēr mainīt, bet es gribētu zināt, jūs izpratnē, kādā virzienā būs vērstas šīs izmaiņas līdz novembrim. Paldies, Lozinga skundze. Jā, vielen dank. Uh, paldies! Silvestrīkungs, jūs vairāk kārt teicāt, ka jūs sagaidāt no Eiropas Savienības uh, ka tā padziļinās savu drošības stratēģiju. Ko jūs saprotat ar vārdu padziļināt? Mans iespējas ir, ka šeit pamatā runa ir par diviem aspektiem. No vienas puses paplašināt drošības iedzienu, otrkārt paaugstināt izdevumu spruņošanās. Un tāpēc es gribētu vēlreiz par to runāt, it īpaši domājot par sociālo situāciju Eiropā, kad mēs taupām uz visām pusēm un kad e, cilvēkiem ir jārēķinās jārēķinās ar sociālo pakalpojumu samazinājumu, kas pasliktina viņu situāciju. Eh, palielināti bruņojuma izdevumi ir saistīti ar cilvēku dzīvi. NATO 2020 ziņojumā, kuru eh, sastādīja ekspertu grupas, kur eh, sasauca kopā NATO ģenerālsekretariāts, ir nepārprotami pieprasīts palielināt bruņošanās uzdevumus, izdevumus, eh, lai veicinātu NATO sadarbību. Vai jūs arī tā uzskatāt? Un šajā te ziņojumā par aizsardzības jautājumu e, tika runāts par bruņojuma mērķiem un datumiem, un e, te ir, e, bez, bez kuriem nav iespējama struktūrētā sadarbība. Vai jums ir konkrēti datumi saistībā ar mērķiem un kādi tie ir? Jautājums par ECO un Krievijas iesaistīšanu. Mm, mm, es To gribētu pieminēt nākamajās debatēs. Tomēr gribētu akcentēt, ja e, cilvēkiem vaicā, no kā jums ir bail, tad viņi saka, ka viņiem ir bail zaudēt darba vietu vai sociālo nodrošinājumu, bet neviens e, gandrīz neteiks, ka viņiem ir bailes no apdraudējuma no ārpuses. Kā jau zināms, nabadzība visā pasaulē ir galvenais iemesls, kādēļ izraisās vardarbīgi konflikti. Noslēgumā vēl nedaudz par terorisma problēmu jomu. Jā, par, no tā cil daudzi baidās, bet arī šeit es gribētu akcentēt, ka e, dalība valsts eh, karos e, saistās arī ar e, domu par terorismu uzbrukumiem, un arī teori, terorismas un nabadzība ir cieši saistīti. E, tāpēc vajadzētu izvirzīt nabadzības apkarošanu kā vienu no būtiskākajiem mērķiem. Paldies, saka priekšsēdētājs Angulākis Lūdzu. E, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust divas piezīmes. Pirmkārt, to, ko es eh, dzirdēju no profesora Hamiltona kunga. Tā bija pirmā reize, manuprāt, viņš runāja par drošību, ko izjūta Eiropas valstis savā vidū, ja es pareizi sapratu. Un tas varētu būt viens no pastāvēšanas eh, iemesliem. NATO dot iespēju Eiropas valstīm nebaidīties vienai no otras, ja es pareizi sapratu. Uh, Un es domāju, mazliet eh, tāpat kā profesors krīzes dēļ un imperialistiskā rakstura dēļ dažādās kapitalistiskajās valstīs, man šķiet, ka mēs esam eh, ot, eh, priekšvakarā kaut kam, kas varētu izskatīties pēc otrā pasaules kara. Un, manuprāt, vienīgais elements, kurš pastāv, kurš uh, varētu NATO valstu vadībām vai jūs valsts vadībai runāt par jaunu stratēģiju pēc pēdējās pārskatīšanas, tā ir lielā konkurence enerģijas aspektu dēļ. Mēs par to nesam runājusi, bet mēs zinām, ka ir ļoti liela konkurence šajā jomā ārpus Eiropas Savienības starp Eiropas Savienību un, un Savienotajām valstīm un arī pašā Eiropas Savienībā. Tas ir pirmkārt un otrkārt izgāzusies ir operācija Afganistānā, un tāpēc Olbraits kundze un NATO politiskā vadība saka, ka Afganistāna ir atbalsts NATO nākotnēji. Un arī Kopā kundze pieminēja šos jautājumus tikko. Viens iemesls, kurš eh, attaisno un pamato eh, jaunu stratēģijas izveidošanu, ir alianses piektais pants Un, dārgo profesoru, šis punkts paredz, ka tas tiek piemērots tikai tad, ja ir uzbrukums vienas dalībvalsts teritorijā. Lūk, kāpēc pēc 1. septembra Ramsfelda kungs nevarēja piemērot uh, piekto pantu. Jūs, es nezinu, vai Savienotās valsts, vai jūs, es nevaru pateikt, ko, ko šī īsti vai viedo grupa gribēja piemērot piekto pantu, taiskaitā attiecībā uz dažādām eh, operācijām citos pasaules punktos. Jā, priekšsēdētājs esmu gandrīz veids uzstāšanos, bet es gribēju dzirdēt jūsu viedokli. Tagad man sarakstā ir Butikov kungs un tad Landsberģa kungs. Bet tā kā jūs vēlaties beigt šīs debates laicīgi, lai varētu sākt citas debates, es gribētu lūgt uh, citus runātājus uh, tagad izteikties. Tagad mums būs īsa atbild no šī kunga, tad divām kundzēm došu vārdu. Un tad jūs atkal atsāksiet diskusiju pēc šīm divām kundzēm. Uh, kungs šeit paliks, un viņš varēs atbildēt uz jūsu jautājumiem, kas laikam jau būs šim kungam adresēti. Tāds neliels sajukums, bet nu, es gribēju, lai visiem ir iespēja izteikties. Tāpēc lošu vārdu tagad uh, Stefano un Danielam, lai pavisam īsi atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, un tad divām kundzēm vārds. Atbildot Van Horden kungam, man liekas, protams, ka es gribētu redzēt, ka NATO atrisina kopējās kolektīvās aizsardzības problēmu, bet ņemot vērā situāciju ar draudiem, jo šie te draudi nepārtraukti mainās, Man tāpēc liekas, ka NATO diez vai spējas nodrošināt kolektīvo aizsardzību, jo NATO aizvien vairāk un vairāk attīstās par tādu brīvprātīgu koalīciju, kuras locekļi var brīvprātīgi kaut ko darīt, un tas apdraud alianses solidaritāti. Ir arī citi iemesli, bet, nu, ja jūs skatāties uz tiem draudiem, tad ir skaidrs, kas notiek, jo aliansē ir trīs, eh, divas, trīs dažādas eh, grupas un divas, trīs izpratnes par to, kas tad ir draudi. Bet es piekrītu Hamiltonu kungam, ka tas gan nenozīmē, ka alianse nav nekam derīga tieši pretēji bet pilnīgi skaidrs, ka tā nav tā pati alianse, kas eksistēja augstā kara laikā, un pasauli jau arī nav tāda pati. Tad, kad mēs runājam par militārām iespējām, par uh, darbību civilajā jomā, par sadarbību ar Eiropas Savienību, mēs mm, runājam par tādiem kontrastiem, kas nonāk pretrunā ar tādu vispārēju pieeju Atbildot Gomes kungam, jā, man liekas, vai man gribētos, ka Eiropas Savienība tērētu vairāk, ne pārāk daudz, bet mēs sākām ar to, ka Eiropieši tērēs apmēram 2% vidēji, bet pašlaik tā situācija ir tāda, ka tiek tērēts apmēram 1% vai mazāk. Ja mums ir jāpiemērojas jaunajiem apstākļiem, tad uh, atomstratēģijas pārskatīšana varbūt ļaus Francijai un Lielbritānijai atbrīvot kaut kādus līdzekļus, lai kompensētu līdzekļu trūkumu citur, lai gan tas ir diezgan maz ticams bet nu ir skaidrs, ka esošie līdzekļi ir jāiztērē efektīvāk, un vienīgais veids, kā to darīt, ir e, samazināt izdevumu fragmentāciju, jo izdevumi pašlaik tiek plānoti nacionālā līmenī. Tas nozīmē, ka izdevumi būs jāorganizē ilgstošā laika periodā, un lēmums par tiem vismaz militārā ziņā būs jāpieņem dažām valstīm tikai. piemēram, četras, piecas valstis, ne septiņas valstis iemaksā gandrīz visus NATO līdzekļus. Un jāņem vērā arī dažādas subsīdijas, tad, kad tiek plānoti līdzekļu, tiek plānot līdzekļu izd, izdošana. Protams, ka ir jāstrādā pie kopēja budžeta, bet pašlaik tas vēl nav izdarīts. Jā, par dalīšanos ar informāciju, jā, to es piekrītu. Eh, gan Eiropas Savienībā, gan arī citur būtu efektīvāk jādalās ar informāciju. Tā ir liela problēma, it īpaši tad, kad mums ir jācīnās ar krīzes sekām. Piemēram, šī pēdējā jaunā krīze. Viens komentārs Kops kungam. Visi tie, kas domā, ka piekto pantu var interpretēt savādāk, vai tā iedarbība var paplašināt, eh, šie cilvēki tikai māna sevi, jo piektais pants bija ļoti grūts, sarežģīts kompromiss. Jā, protams, var teikt, ka to var interpretēt savādāk, bet tas nenozīmē, ka juridiski to kaut kā varētu mainīt. Jo, ja mēs sāksim atkal diskusijas par piekto pantu, tad mēs pieliksim punktu NATO kā tādai, un attiecības ar ASV būs ārkārtīgi sarežģītas. Man liekas, ka būtu daudz labāk sākt ar kaut ko, uh, kas man liekas ir labāk. Tātad mums vajadzētu sākt ar tādu politisku un aizsardzības jomas konsultācijām starp ASV un Eiropas Savienību, lai noteiktu, kādas ir tās prioritātes tajos reģionos, kas ir visnozīmīgākie Eiropas Savienībai. Un to neviens vēl nav pateicis, jo, piemēram, šajos reģionos ir divas ārkārtīgi svarīgas valstis un Eiropas Savienībai un uh, eh, ASV par šīm valstīm ir dažādi uzskati, un šeit es runāju par Krieviju un Turciju. Par citiem komentāriem man īsti nav ko teikt. Es piekrītu, ka ir citas prioritātes, ne tikai aizsardzība, bet nu, mani lūdzu izteikties tikai par aizsardzības jautājumiem. Jā, protams, tas ir politiskā līdzsvara un politisko lēmumu uh, jautājums par to, kādas prioritātes ir tās visprioritārākās. Man liekas, ka var nodrošināt efektīvu aizsardzību, neapdraudot attīstību, ekonomisko attīstību. Paldies! Paldies! Es arī uzskatu, ka piektajam pantam ir jāpaliek tādam, kāds viņš ir, jo tas ir interpretācijas jautājums. Mēs to interpretējām pēc 11. septembra, tā kā tas tika uzrakstīts 49. gadā. Un tieši tāpēc to tad arī varēja tā piemērot. Van Orden kungs grib runāt par darbu kārtību. Tas tāds, es gribēju, lai izskaidro, Silvestra uh, kungs runāja par tādu visaptvarošu pieeju Bet, ja ir šāda pieeja, tad nav specializācijas, un man liekas, ka tas nav pareizi. Mums būtu skaidri jānorāda, ka visaptaroša pieeja nav nekas jauns. Un ir skaidrs, ka neviens loģiski domājošs karavīrs nedomās, ka karā var uzvarēt vai ka militāru konfliktu var atrisināt tikai karojot. Ir skaidrs, ka ir jāiegūst eh, vietēju iedzīvotāju uzticība jo karavīri tikai ieņem kaut kādu konkrētu vietu, un tad var nākt citi un darboties. Problēma ir tāda, ka Eiropas Savienība grib darīt abas lietas - darboties gan militārā, gan arī civilā sfērā. Un man liekas, ka Eiropas Savienības ambīcijas grauj uh, iespēju gūt panākumus Afganistānā, jo situācija neattīstās tā, kā tai vajadzētu. Ja mēs runājam par vispār visaptvarošu pieeju, tas nozīmē, ka visus jautājumus risina vienā vietā. Tātad tiek cieši koordinētas dažādas kapacitātes, gan civilā, gan militārā, un vairs runa par specializāciju neiet. Paldies, tagad vārds Hamiltonu kungam. Jā, es tam piekrītu. Man liekas, ka tas bija tāds labs komentārs. Es eh, nedomāju, ka militārā doktrīna šeit būtu jāmaina. Ja mēs skatāmies uz paziņojumiem eh, pēdējā laikā, kas ir izskanējuši, es nedomāju, ka būtu šeit eh, tāda pūliņa. Es domāju, ka jautājums ir varbūt vairāk savienotām valstīm nekā Eiropas um, sabiedrotajiem. Jo Eiropieši gribēja eh, savas eh, ārpusmilitārās kapacitātes un eh, nostiprināts. Un ja mēs runājam par taktiskajiem kodolieročiem, tad es nedomāju, ka būtu. Uh, uh, pūliņu no administrācijas puses uzspies šos ieroču eiropiešiem. Ja būtu kopīgs Eiropas viedoklis, ka šie ieroči nav nepieciešami, tad tie tiktu, eh, eh, tie tiktu iespējams likvidēti. Bet es nedomāju, ka šeit ir Eiropas viedoklis, un Eiropā nav konsensus par to, vai nepieciešamība vai nē, un tam tāpēc tie šeit atrodas. Es domāju, arī tās tiks sacīt samitā. Un tā jautājums par piekto pantu un Eiropas iedrošināšanu un pārliecību. Pēc otrā pasaules kara lielāko daļu 20. gadsimta Eiropas armijas bija pavērstas viena pret otru, un pēc lielās traģēdijas ar sabiedroto uh, aliansi tie sāka strādāt uh, kopīgā izpratnē. Francija un Vācija neplāno vienu pret otru militārā izpratnē. Tas ir viens no alianses sasniegumiem. Turcija un Grieķija nevienmēr saprotas, bet kā NATO dalība valstis tām nākās apspiest eh, konfliktus, kas pretie gadījumā būtu novedoši pie vārdarbības iespējams. Un es domāju, ka šis aspekts ļoti bieži tiek neņemts vērā, un mans retoriskais jautājums būtu, vai jūs tiešām domājat, ka Eiropas solidaritātes saiknes ir pietiekamas, un ka ja NATO nebūtu, vai jums būtu pārliecība par savu kopējo drošību? Varbūt, ka tas ir labs debašu jautājums, bet es domāju, ka tas e, parāda labi to lomu, kāda ir NATO pats, ja Eiropas Savienība attīstās. Un tādēļ es neizpratu visai labi e, punktu par 5. panta paplašināšanu pēc, 5, pēc 11. septembra. Ņujorka <coughs> un Vašingtonas e, apgabals ietilpst NATO telpā Un nebija nekādas vajadzības paplašināt šo pāntu, tie ir vienkārši vēstures apstākļi. Un es domāju, ka šobrīd notiek debatas pār strateģiskiem koncepcijām, vai vajadzētu paplašināt piektā pānta definīciju, un es piekrītu, ka tas iet pārāk tālu. Es domāju, ka šobrīd notiek tas, ka ir vairāk vērst uzmanību uz 4. pantu Ziemeļa Atlantijas līgumā. Ja jūs lasīsiet vai zvan ziņojumu, ir nepieciešamas. Uh, nepieciešama labāka partnerība NATO iekšienē. NATO ir jāveido labāka partnerība ar citiem, jo pagaidām NATO neprot visai labi sadarboties ar pārējiem, un ļoti bieži nākotnē tāda nepieciešamība radīsies. Tas nozīmē, ir jāstiprina partnerattiecības, ir jāveido konsultācijas, jāveido mehānismi un jāpiešķir šiem jautājumam eh, prioritāti. Tas attiec uz ceturto pantu. Un tas at, arī ierakstīts ir partnerattiecībās mieram 4. pantā. Un, ja tas jūs interesē, tad ieskatieties šeit 4. pantā, jo, manuprāt, eh, Lisabonas samitā tas eh, kļūs par būtisku jautājumu. Bet es varu piekrist, ka šobrīd NATO ir nepietiekams un netiek galā ar visiem drošības izaicinājumiem. Uh, jo NATO rīcībā nav vairāku tam nepieciešamo ieroču. Un es šajā ka, eh, sakarā nāku klajā ar citu domu - paplašināt piekto pantu, pakāpties atpakaļ un pārdomāt par citiem eh, sabiedrības drošības jautājumiem un mēs varam nonākt iespējams pie atšķirīgiem risinājumiem. Vienīgais pienākums, kāds mums ir vienam pret otru, ir iekļauts piektajā pantā, reaģējot uz bruņotu uzbrukumu, bet es runāju par eh, tādiem jautājumiem, kas nevienmēr ir bruņots uzbrukums. Tas varētu būt reāli uzbrukums okeānā, piemēram. Un eh, Es vēlos sacīt, ka gadījumā, ja ir kāda cilvēka radīta vai dabas katastrofa, mēs nākam viens otram palīgā. Kāpēc to nepateikt vienam otram? Kāpēc neveidot eh, transatlantisko solidaritātes līgumu, kas papildinātu piekto pantu un palīdzību bruņot uzbrukumu gadījumos. Tas būtu savādāk, tas attiektos uz civilo soli, solidaritāti, un tas ir ap, aptuveni redziet, kas notiek šobrīd e, Meksikas līcī. Jā, tas mums ir jārisina British Petroleum iespējams, jā, un Eh, lūk, mēs vienmēr esam domājuši, ka mums nav nepieciešama palīdzība, bet eh, tā, tā tomēr nevienmēr ir. Tie ir solidaritātes jautājumi, un es arī domāju, ka ja nedod Dievs tāda vajadzība būtu, tad Eiropas Savienība gadītu, ka, ka Savienotās valstis nāktu palīgā. Un šobrīd kāda loma ir drošības dimensijām un. un, un, un eh, Savienoto valstu un Eiropas Savienības lomām. Es domāju, ka mums ir nepieciešams atrast tos trūkstošos posmus drošības arhitektūrā un to stiprināt. Paldies! Paldies! Un es tagad gribētu lūgt eh, vēstnieci Marinaki un pēc tam doktori Arbātovu papildināt mūsu diskusijas un runāt par eh, vilce reformu par ESO reformu, ECO reformu un pēc tam uzstāsies eh, ar Bātos kundze. Bet vispirms pirms ma, Mara Marinaki, ja jūs varat iekļauties desmit minūtē. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods un arī manai valstī ir liels gods piedarīties šajā publiskajā uzklausīšanā par jautājumu, kas ir bijis ārkārtīgi svarīgs pēdējā gada laikā. Uh, un lai piedalītos debatās, debatēs, es eh, gribēšu jums īsumā pastāstīt par mūsu pieredzes pamata aspektiem, par to, kā mēs strādājam pie korfu procesa, kas ir cieši saistīts ar 2009. gada Grieķijas prezidentūru. Grieķija uzņēmās prezidentūru 2009. gadā pēc lieliem izaucinājumiem, transatlantiskajā sadarbībā. Pēc šādām krīzēm parasti eh, var strādāt pie uzlabojumiem. Piemēram, 2008. gada krīze Gruzijā sagrāva mūsu izpratni par drošības jautājumiem. 2009. gadā mēs atzīmējām arī 20 gadi kopš ir beidzies augstais karš un nojaukts Berlīnas mūris. Mēs varējām atzīmēt to lielo progresu, ko esam sasnieguši šajā laikā, bet arī apdomājām to, kas ir noticis, lai pārvērtētu Eiropas drošības jautājumus. 2008. gada krīze parādīja, ka vienota kontinenta vīzija, par, kas balstīts uz universāliem principiem un acīm redzamas drošības uh, kas tika skaidri norādīts 75. gada Helsinku aktā un 90. gada Parīzes hartā, nebija realitāte visiem eiropiešiem. Un ir skaidrs, ka šī te vizija, vīzija daudziem vēl ir mērķis. Kopš 2008. gada decembra līdz 2009. gada decembrim visas 56 dalību valstis apstiprināja savu gatavību strādāt kopā, lai panāktu šīs vīzijas ieviešanu, balstoties uz attiecīgo akī. Es arī gribēju īsumā pieminēt dažus dokumentus, kas ir iekļauti Eiropas drošības akī. Pirmkārt, Helsinki dekalogs un galvenie pamata principi, kas saista starp valstu drošību ar valstu stabilitāti. Ir skaidrs, ka drošība nav sadalāma, kā ir norādīts 90. gada Parīzes hartā. Un visu dalību valstu drošība ir saistīta ar visu citu valstu drošību. 99. gada Eiropas drošības hartā uh, kuru pieņēma Istambulas samitā, dalībvalstis norādīja, ka ir gatavas uzlabot vai veidot attiecības atbilstot visaptverošām drošības vadlīti, vadlīnijām, kas balstītas uz vienlīdzīgu partnerību, stabilitāti un caurskatāmību. Tas nozīmē, ka visas dalībvalstis ir saistītas ar citām dalībvalstīm. Mēs risināsim dažāda veida drošības dimensijas, piemēram, militāro cilvēku, civilo un tā tālāk. 94. gadā tika pieņemts eh, darbības kodeks eh, par militārām darbībām, un dalībvalstis norādīja, ka neuzlabos savu drošības situāciju, pasliktinot citu valstu situāciju. Vai visas dalībvalstis ir izdarījušas, ko apņēmās? Nē pēdējo 20 gadu laikā šīs apņemšanās ir vai nu nepareizi interpretētas, vai nu pārkāptas, vai piemērotas tikai daļēji. Un tas nav pārsteigums ka 2009. gada janvārī, kad Grieķija uzņēmās partneri eh, prezidentūru, gandrīz visi jautājumi Eiropas drošības darba kārtībā tika apstrīdāti. Dažādi robežu strīdi, etniskā etniskās problēmas, Dienvidkaukāzi, Rietumbalkāni un citas jomas. Demokrātiskie procesi bija apstājušies vai pat pasliktinājušies, ieroču kontrole un saistītie jautājumi to risināšana bija apstājusies jau divus gadus, un ir skaidrs, ka, lēmu, ka šie lēmumi ir Eiropas drošības pamatā, un tieši tā tam arī jābūt, jo, piemēram, šis režīms veicināja vairāk kā 60 tūkstošu militāro vienību iznīcināšanu kopš 92. gada, un tādējādi tika samazināta iespēja lielam sauszemes karam Eiropas Savienībā. Mums arī kopā ir jāstrādā, lai risinātu globālos drošības, globālās drošības problēmas visā pasaulē, tā skaitā Afganistānā kopā ar ASV. Un mums ir jāstrādā visiem kopā ar valstīm no dažādiem reģioniem, uh, Pirmais zvans noskanēja 2008. gadā, kad Medvedeva kungs aicināja uzsākt drošības dialogu Eiropā par drošības mehānismu pārveidošanu. Ja Krievija uzskata, ka pret viņu neatiecas kā pret līdzvērtīgu Eiropas drošības sistēmā, tad tā ir jāuzskata par nopietnu problēmu ne tikai Krievijai, bet arī visai mūsu kopienai. Krievijas aicinājumu uztvēra prezidents Sarkozī, kurš formulēja nepieciešamību pēc visaptarošas pieejas drošībai un kalpoja kā iedvesmas avots visām dalību valstīm investēt laiku un pūles, lai noteiktu iemeslus, kāpēc ir sagrauta ticība Eiroatlantiskai drošībai un Eiroāzijas drošībai. Šo izaicinājumu varēja, vajadzēja izmantot kā pamatu situācijas risināšanai, lai uzsāktu godīgu un atklātu dialogu, kas bija jau sen jāuzsāk par esošajām problēmām un nākotnes drošības perspektīvām. Runājot par darbību no Helsinkiem uz Kofu, 2008. gada decembrī tika veikti pirmie pasākumi ārlietu ministru pusdienās. Tajā laikā bija vairāk jautājumu nekā atbilžu. Pēc sešiem mēnešiem, pēc ilgām konsultācijām Vīnē, 56, 56 ministri atkal satikās 2009. gada jūnijā Korfu, kur vienojās par to, ka ir jārunā par Eiropas drošību, e, drošību Eiropā, balstoties uz jau pieņemtajiem akī dokumentiem balstoties uz kopējām vadlīnijām, kas pieņemtas Korfū, mēs organizējām Vīnē formālas konsultācijas, lai novērtētu situāciju visās dimensijās un lai panāktu vienotu izpratni, kādi tad ir tie prioritārie draudi un ko nozīmē Eiropas drošība. Un šo sanāksmu rezultātā radās pirmie Korfūlu procesa rezultāti, palielinājās savstarpējā cieņa, radās lielāka gatavība uzklausīt citus un pamazām atjaunojās partnerības gars. Bet vissvarīgāk tas radīja iespēju pieņemt Korfu politisko deklarāciju Atēnās. Tā šis process kļuva par visu kopējo bērnu un par simbolu visu 56 valstu sadarbībai. Šī te, eh, šis te process nebūtu pilnīgs, ja netiktu iekļauti parlamentārās asamblējas pārstāvji un mūsu, sadarb, eh, mūsu sadarbības partneri. Atēnās eh, ministri nolēma, ka jāuzaicina partneri arī no Āzijas un parlamentārās asa, asamblejas ko, runājot par procesiem no Atēnām līdz Madī Kazahstānā, Grieķija ir strādājusi pie jaunu priekšlikumu iesniegšanas, lai uzlabotu organizācijas iespējas. Un mēs pašlaik arī strādājam pie jaunu jautājumu izskatīšanas, un kas ir īpaši svarīgi, mēs to darām izmantojot dialogus, ideju apmaiņu un uh, padziļinot sadarbību. Procesa vērtība ir pašā procesā. Mums nevajadzētu aizmirst, ka Helsinkos uzsāktais process ir radījis vairāk kā 4300 priekšlikumu pirms tika panākta vienošanās par galējo dokumentu, un šajā garā mēs esam strādējuši eh, līdz mūsu kontinentu apvienošanai. Ko mēs varam darīt nākotnē? Jāatjauno uzticība un ticība. Un mums ir jāstrādā pie vienotiem mērķiem, un tas aizņem daudz laika. Pašlaik mēs varam runāt par pozitīvu atmosfēru, un mūsu mērķiem ir jābūt gan pragmatiskiem, gan ambicioziem. Mums ir jāmēģina panākt konkrēti rezultāti, lai gan tas var uh, Uh, aizņemt vairāk laika nekā sākotnēji godīt, gaidīts. Tāpēc nākošajā padomē 16. un 17. jūlijā Almatī pilsētā mēs sniegsim politiskas un citas vadlīci, vadlīnijas par mūsu politiskajām ambīcijām un sagatavosimies gada beigu samitam Astanā bet tajā pašā laikā esmu pārliecināta, ka ar to viss nebeigsies, jo mēs esam tikai Korfu procesa sākumā. Un Kazahstānas priekšsēdētājs ir nācis klajā ar priekšlikumu, ka mums ir jāturpina Korfu iesāktais, lai varētu strādāt pie strateģisko mērķu ieviešanas un pie visaptvarošāka drošības koncepcijas ieviešanas. Un pašlaik mēs rodam atbalstu daudz spēcīgākai un modernākai drošības kopienai no Vankūveras līdz Vladivistokai, kur visi jūtas piederīgi un neviens nav apdraudēts, un kur konflikti vairs nav tā iespējamā izvēle. Un bieži tiek jautāts, kāpēc Eiropas drošības jautājums jāskata mūsu organizācijā, nevis citos, citās organizācijās. Atbildēšu uz šo jautājumu. Mēs aptveram vislielāko teritoriju ziemeļu puslodē, un mēs iesaistam visus galvenos spēlētājus Eiropas drošības jomā. Un mēs strādājam pie visaptarošas un sadarbību radošas drošības. Uh, Šī ir ne tikai mūsu raksturojošā iezīme, bet mēs arī norādām, ka drošības koncepcija ir saistīta ne tikai ar militāru līdzsvaru, bet mēs runājam arī par to, ka uh, krīžu pamatā ir daudzas, daudzi un dažādi iemesli, un šie te. Šīs te krīzes ir jāsina arī ar militāru iejaukšanos un uzticības veidošanu starp partneriem. un mēs balstoties uz koncepciju, eh, ko dalībvalstis eh, izmantoja, lai pieņemtu deklarāciju pagājušā gada decembrī. Tātad mēs vēlreiz atjaunojam, pārskatam drošības sadarbību no Vankūveras līdz Vladivostokai. Es jau beidzu priekšsēdētāju kungs, saka runātāju. Korfu process ir balstīts uz tām pašām vērtībām kā Eiropas Savienība. Tātad tas, ka drošība ir balstīta uz visu cilvēku cieņu. Un tieši tāpēc ir skaidrs, ka šo te procesu uzsāka jaunā dalībvalsts un ar, jauna Eiropas Savienības dalībvalsts un atbalstīja arī citas dalībvalstis, un tā ir balstīta uz kopēju vīziju par Eiropas kontinentu un neapstrīdamām pamatvērtībām un tas ir mūsu risinājums 21. gada drošības izaicinājumiem. Grīķija ir lepna, ka spēja piedalīties šādā vēsturiski nozīmīgā procesā un varēja dalīties par mūsu vīzijām un vērtībām. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, thank you very much. Uh... Doktor Arbāto, jums vārds. Paldies par uzaicinājumu uzklaus, piedalīties šajā uzklausīšanā un par iespēju izklāstīt Krievijas viedokli par vissvarīgākiem jautājumiem starptautiskajās attiecībās. Man ļoti simboliski ir tas, ka uzklausīšana notiek 22. jūnijā, kas man atgādina un mums atgādina par vislielāko nacionālo traģēdiju Krievijas eh, jaunāko laiku vēsturē, kā arī par padomi tautas varonību, kuru nespēja diskreditēt eh, Staļina režīma totalitārais režīms. Un četri pamata punkti E, manā prezentācijā ietver trīs jautājumus. Eiropas drošības arhitektūra, vai mums tā ir nepieciešama? Otrakārt, Krievijas iniciatīva. Uh, what uh, is its substance? Kāda ir tās būtība? Un treškārt, mūžīgais jautājums diskusijām, kas, ko darīt? Nesen es biju konferencē eh, par Eiropas Savienības Krievijas attiecībām, un viens no manas Eiropas, eh, maniem Eiropas kolēģiem sacīja, kāpēc mums būtu jāmaina pašreizējā drošības sistēma. Ja galu galā mēs varam nodrošināt eh, savu drošību bez Krievijas. Mēs to nevaram darīt pret Krieviju, bet mēs varam to panākt bez Krievijas. Un mans iebildums Šai piezīmei bija divpusējs. Pirmkārt, Eiropas drošība nevar e, tikt ierobežot tikai uz Eiropas Savienības un NATO robežām. Draudi ir starptautiski, un Krievija ir ļoti nepieciešama, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Otrkārt, tā kā Krievija atrodas šajā kontinentā kopā ar Eiropas Savienību un uh, NATO, kur ir viss iespaidīgākais ekonomiskais un militārais potenciāls. Uh, tad uh, jebkura spēle bez Krievijas vienmēr būtu pret Krieviju. Un tāpēc arī eh, eh, Krievija bija viens no galvenajiem dzinējspēkiem eh, eh, PSRS sabrukumā. Ļoti eh, parasti visi pasaules kari beidzas ar, jaun, ar konferencēm, kas nosaka jaunu pasaules kārtību, un nekas tam līdzīgs nenotika pēc augstākārā. Pats fakts, kā tie bija austrumi, kas sabruka, radīja spaidrietumus, ka nav nepieciešamības kaut ko mainīt. Iepriekšējā bipolārā sistēma bija ļoti primitīva, bet tā sasniedz savu mērķi. Augstais karš beidzās pirms 20 gadiem jauni drošības draudi kopš tā laika ir parādījušies, bet ja mēs skatāmies uz esošajām drošības struktūrām, tad tas ir vēl aizvien veco fragmentu apkopojums ar atsevišķām inovācijām, kuras nav adekvātas un neatbilst jauniem drošības izaicinājumiem. Ir divi konflikti pēc bipolārās pasaules beigām - Kosovas krīze un Kaukāza krīze. Uh, viena 90. otra 2008. gadā, ir visspilgtākie piemēri tam, ka neviena no esošajām institūcijām, kas bija paredzēta, lai varētu risināt šādus konfliktus, nespēja tikt galā ar e, pirmajām pēc postbipolārajām krīzēm. Un NATO ir kļuvusi vairāk par problēmu nekā par uh, problēmas risinājumu. Tās eh, augstā kara sākot, sākumi un uh, ģeopolitiskā izpliešanās uz austrumiem ir kļuvušas par ļoti nozīmīgu drošības problēmu avotu Krievijā attiecībās tā izskaitā ar Krieviju. Un kā to sacīja viens no maniem vācu kolēģiem, NATO ir bipolāra doma postbipolārā drošības vidē. Un vienīgā institūcija, kurā divas reizes izdarīja grūto darbu būt par mediātoru starp Krieviju un Savienotām valstīm un starp eh, NATO, bija Eiropas Savienība, kas eh, pati par sevi nav nekāda drošības institūcija. Un tagad par Medveģeva iniciatīvu runājot. Kaukās krīze šoks un briesmas par to, ka Eh, tas varētu atkārtoties NVS telpā, ir izraisījis diskusijas eh, Eiropā un eh, prezidenta Medveģeva iniciatīva par jaunu drošības arhitektūru sākotnēji tā tika uztvērta ar lielu skepsi. Atsevišķi politiķi un politiskie analītiķi sacīja, ka tās ir viss kopā aptuveni kā Gorbačova iniciatīva par kopīgo Eiropas māju. Citi sacīja, ka Medveģeva priekšlikumi bija virzīti, lai iedzītu ķīli starp Eiropiešiem un Amerikāņiem, bet um, pēc būtības Medveģeva priekšlikumiem būtu jāskat kā vēstījums par to, ka pastāvošā drošības arhitektūra nedarbojās, ka tā ir novecojusi un ir nepieciešams to pārskatīt un pārveidot. Šī iniciatīva gadu vēlāk e, kļuva pār projektu Eiropas drošības līgumam un jūs zināt, kā e, tā būtība, es tagad to visu neatkārtošu, jo e, laiks mums ir ierobežots. un tāpēc es norādīšu tikai dažus punktus. Līgumam ir jābūt juridiski saistošam. Tas ir adresēts visiem e, Eiroatlantiskā reģiona e, valstīm no Vankūvers līdz, līdz e, Vladivostokai un panti ir līdzīgi kā NATO līgumā, un atkal to kritizēja Krievijas rietuma partneri, tiesācīja, ka projekts neparedz eh, un nevar būt par juridiski balstošu nolīgumu, jo tajā trūks definīciju un ieviešanas mehānismu. Un šis dokuments ir vairāk attiecināms uz uh, uh, Eiropas drošību. Un tāpat arī E, tomēr, neragu, lai arī kādi būtu šī e, projekta priekšlikumi, tas atspoguļo divas realitātes, kuras mēs nedrīkstētu ignorēt. Pirmkārt, drošība ir ļoti nozīmīga Krievijai un ir nepieciešams e, risināt konfliktus un novērst tos. Otrkārt, Krievijas iniciatīvas ir balstītas uz tās uh, iepriekšējo pieredzi un nolīgumiem ar NATO un NATO ekspansiju pēc Vācijas ap, atkal apvienošanās. Tomēr projekts ironiski varētu ierobežot Krieviju vairāk nekā jebkuru citu valsti un grūti iedomāties to, ka jebkura. Uh, Eiropas Savienības vai NATO valsts aicinātu uh, Krieviju to aizsargāt. Taču to varētu attiecināt uz uh, post uh, padomju telpu un varētu arī to izmantot aizsardzības nolūkos citas NATO valstis. Un šie Eh, dialogi palīdzētu izveidot eh, un uzturēt NATO un Eiropas Savienības drošību. Un es domāju, ka neviens nevarētu iedzīt nekādu ķīli starp uh, Eiropas Savienību un uh, Savienotajām valstīm, ja nav, nebūtu nekādu nopietnu problēmu. Un paradoxāli Obamas administrācija uh, ir izcēlusi eh, to, cik būtiskas ir atšķirības, jo vairāk eh, nav iespēja to tās piedēvēt būšu administrācijai. Un kas tad ir jādara? Mans pēdējais punkts. You know both, uh... Jūs zināt, ka gan eh, Krievija, gan Rietuma Eiropa vienojas neveidot jaunas institūcijas un nesagraut esošās. Kā tad mums vajadzētu uh, pārveidot esošo drošības sistēmu. Manuprāt, optimāls risinājums varētu būt eh, rodams pārdalot un pārskatot vecās funkcijas un lomas esošajās drošības struktūrās. Eh, pamats ekonomiskai drošībai Eiropā ir jākļūst eh, kooperācijai starp eh, Eiropas Savienību, Krieviju, citām NVS un Turciju. Un pirmkārt tas nozīmē kopīgas energosistēmas izveidošanu, kas ir saistīta ar Eiropas Savienības Krievijas partneru attiecību modernizāciju. Drošība Eiropā konfliktu prevencijai, atrisināšanai un ekstrēmismu kustības novēršanai var tikt risināmas sadarbojoties Eiropas Savienībā ar Krieviju un citām valstīm. Tāpat arī kopēji, kopīgu atro reaģēšanas spēku veidošana ir ļoti nozīmīga un mediācijas pasākumi. Papildus tam steidzami ir jāveicina mūsu aizsardzības sistēmu eh, integrācija un ECO varētu būt sakoties punkts un atbalsta punkts cīņā pret organizēto nu, noziedzību. Ārējā drošība, e, taiskaitā cīņa pret pirātismu un terorismu ir jārisina sadarbībā NATO un Krievijai piedaloties ar, piedaloties ECO, lai varētu risināt drošības problēmas Vidusāzijā, Afganistānā, iespējams arī Pakistānā un citur humānie aspekti drošībai, cilvēktiesības, vīzas, izglītība var tikt risinātas eh, caur eh, Eiropas padomi eh, ar ECAO un citu struktūru palīdzību. Ir skaidrs, ka mums ir. And, uh, European security will be. Un Mums ir jāapzinās, ka uh, drošības Un mums ir jāapzinās, ka ļoti lielajā mērā eh, attiecības būs atkarīgas no eh, iespējas integrēt un veidot jaunus sadarbības principus un normas ar partneriem ārpus tām struktūrām, uh, it īpaši šajā gadījumā ar Krieviju, vislielāko un tuvāko kaimiņu. NATO gadījumā. NATO misijai ir jāpārvada uz ārējo drošību Eiropas Atlantī un Atlantijas tāpā. Un tas varētu veidot jaunus pamatus postbipolārajām atlantiskajām attiecībām. Paldies! Mr. Butikofer, please. Paldies, tagad vārds Butikoferu kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Lai uh, uzreiz turpinātu doktora Sabatovas iesākto, viņa teica, ka bez Krievijas nozīmē pret Krieviju. Es nezinu, vai šāda binārās loģikas stilistika mums palīdzēs tikt tālāk, bet neviens jau no mums nesaka bez Krievijas tomēr ar Krieviju nenozīmē pēc Krievijas koncepcijas. Es esmu jums pateicīga, doktora Abatovas kundze, ka jūs tik skaidri izkristalizējāt, ka iniciatīvas kodols eh, ir viedoklis, ka NATO ir visu lietu problēma. Es domāju, ka tas arī palīdz noskaidrojot diskusiju jautājumus. Man ir jautājums arī profesoram Silvestrī. Ja es jūs sapratu pareizi, jūs teicāt, ka NATO uzdevums kolektīvā aizsardzības organizācija stingri ņemot Eh, tiek arvien eh, apšaubāmāka, jo eh, gribošo ko, ko, brīvprātīgo koalīcija tās nozīmi samazina. Ja es saprotu pareizi, ja tāds ir analītiskais rezultāts, tad mans jautājums ir, kur jūs ievietojat kolektīvās aizsardzības uzdevumu, ja šis uzdevums būtu izrādījies pilnīgi lieks. Vēl man ir jautājums Denam Hamiltonam. Uh, Vispirms jau es esmu priecīgs par to, eh, kā jūs eh, ierindojāt Eiropas Savienību kā vienu no trījiem pīlāriem. Un patiešām šie pīlāri šat tad cit, citus traucē. Man ir trīs jautājumi. Varbūt es neieklausījos, bet vai Eiropas Savienība kā viena no trījiem Eiropas pīlāriem spēlē lomu arī uh, drošības uh, jomā? Tā tad eh, vai kopā ar Atalantu, vai mēs eh, spēlē, eh, spēlējam kādu lomu, vai tas ir izņēmums, apkārtceļš novirze no normas, vai tomēr tā ir apskā, aprakstāma loģika. Otrā daļa. Uh, Ja kā Van Ordens iepriekš teica, e, pastāv sava veida uzdevumu sadalīšanas starp dažādām institūcijām, tomēr saglabājas uzdevums, e, e, kā integrēt šīs dažādās ieguldījumus. Kā tas ir izcināts? Es saskatu, ka Olbraitas kundzes un grupas sagatavotajās priekšlikumos ir zināma NATO Eiropas Savienibizācija komisija. Un es domāju, vai te mēs nerunājam par eh, dublēšanos, un vai tādā veidā mēs neakceptējam darba dalīšanu, eh, bet īstenojam NATO eh, tiesības būt atbildīgai visām. Noslēgumā Eiropas Savienības drošības politikas eh, loma. Na, eh, NATO par to eh, no Vašingtonas raita dažādus signālus, kā viceprezidents Baidens International Herald Tribune rakstīja, Eiropas Savienība nemaz neparādās rakstā, kur ir runa par drošību. Pat laban priekšlasījumā bija citāda tendence, vai Vašingtonā Londonā ir divas dažādas pozīcijas, vai Klintone Parīzē pārstāvēja Baidena pozīciju, ja te mums jāizvērtē, kas ir kas. Paldies, Lansveģkungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mans eh, jautājums ir Silvestri un Hamiltonu kungiem. Es atceros, ka manā iepriekšējā dzīvē 93. gadā prezidents Jeļcins nāca klajā ar ideju par visu Eiropas drošības līgumu, kam būtu jāizvieto NATO kā organizācija, kas ir novecojusi. Tāpat kā to bija izdarījis Varšavas pakts. Un šeit būtu runa par eh, Eiropas valstīm, strād, kas strādātu kopā ar, ar Krieviju un tiktu ieviesta jauna tāda vieglā veto koncepcija, kas nozīmē, ka Krievija principā visu kontrolētu. Un tad mēs runātu par Eiropu, kas ir nodalīta no transatlantiskajiem partneriem. Tajā laikā Eiropieši nebija tik naivi, un Krievijas gājiens tika attiecīgi arī uztverts. Un tādējādi radās iespēja izglābt Balkānu valstis. Bet izskatās, ka šī koncepcija par to, ka nekas bez Krievijas nevar notikt, atkal kļūst eh, aizvien dzirdamāks. Un izskatās, ka uh, Maskava vienmēr paranoiski interpretēs visu, kur Krievija nepiedalās, kā kaut ko tādu, kas ir pret Krieviju. Un ir skaidrs, ka, piemēram, Grūziju bez Krievijas jau neviens ne, neokupēja. Un tieši tāpat Karabahu vai Karabahas reģionu nevarēja Armēnija ieņemt arī bez Krievijas palīdzības. Vai jaunā prezidenta Medvedjeva koncepcija par Eiropas drošību patiešām iet kopā ar tiem reālajiem notikumiem Kaukāzu reģionā. Vai mēs šeit runājam par kaut ko, par ko tiešām būtu jādiskutē, vai tas, tā ir vienkārši kaut kāda tāda piezīme. Un ja ir kādas īpašas atšķirības starp šīm divām koncepcijām, kādas tās ir? Man ir divi lūgumi no cilvēkiem, kas jau uzdeva jautājumus iepriekš no Gomeša uh, kundzes un Lozinga kundzes. Es gribēju jūs aicināt neuzdot jautājumus un es gribēju lūgt eh, runātājiem atbildēt uz jau uzdotajiem jautājumiem, jo mums vēl ir ļoti svarīgs jautājums darba kārtībā, par kuru mums pastāstīs Broka kungs. Un es gribēju lūgt jums veltīt pietiekoši daudz laika šim jautājumam. Tagad došu vārdu mūsu referentiem, un tad mēs arī beigsim diskusijas un pāriesim pie nākošā jautājuma darba kārtībā. Uh, Tātad Silvestrī kungam vārds un tad Hamiltona kungam vārds. Ja jūs varat 30 sekundēs izteikties, Lozings kundze, ja jūs gribat 30 sekundes, varu jums dot. Ja jūs varat iekļauties, tad dosim vārdu arī jums. Tagad Gomeša kundzē 30 sekundes. Marinaki, vai jūs piekrītat Hamiltonu kungam par to, ka Eiropas Savienības misijas vietā Gruzijā ESO būtu spējusi izdarīt šo darbu? Es klaus, klausījos to, ko teica Arbatovas kundze, un viņa nepiekrita šim apgalpojumam. Un jautājums Arbatovas kundzei. Vai nevēlēšanās no Eiropas puses uh, piedalīties jaunā drošības arhitektūrā, kā to piedāvā Krievija, ir saistīta ar aizdomām par to, ka Krievija ir demok vai par to, ka Krievija nav demokrātiska valsts un ka tā ir autokrātiska un, un, un risina problēmas apspiežot, piemēram, cilvēktiesība aizstāvis Čečenijā. Ļozings kundzei vārds. Eh, tika teikts atkal un atkal eh, bez Krievijas ne. Es gribētu tomēr pavaicāt, vai nav problemātiska situācija, kad eh, NATO 2020 stratēģijā gan ir ierakstīts, ka draudzīgas attiecības ar Krieviju, bet tomēr tiek arī akcentēts, ka ir jāņem vērā iespēja, ka Krievija varētu attīstīties naidīgā virzienā. Vai tādā veidā mēs jau neprognozējām naidīgā? vienlīdzīgu attieksmi. Noslēgumā es gribētu teikt, ka, manuprāt, drošības sistēma ietver visu piedal, iesaistīto leģitīmās drošības intereses. Un es domāju, ka NATO 2020 to nedara ir e, atvērto durvju politika Grūzijas un Ukrainas iestāšanās e, NATO un e, Krievijas priekšlikumi par Eiroatlantisko drošības nolīgumu tiek noraidīti. Es tagad gribētu atstāt visu tik tālu, kā ir, un man interesē jūs viedoklis. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Silvestra kungs, un pēc tam Marinakī kundze. Tā, paldies to Honorable Butikov, I would say that... Butikofera kungam es gribēju teikt, ka es teicu, protams, ka NATO nodrošina mazāk drošības kā kādreiz, bet tas nenozīmē, ka citas institūcijas nodrošinās kolektīvo aizsardzību. Diemžēl šī te ideja vispār kļūst vājāka. Tā pamatprasība Eiropā ir tāda, ka ja mēs uzskatām, ka radās, rodas jauni draudi, kur nepieciešams izmantot kolektīvo aizsardzību, tad mēs gribam savā pusē iegūt ASV, kas palīdzēs mums uh, Jā, tas ir nepieciešams. Bet problēma ir tāda, ka mums ir jānodrošina, ka ASV būs tur tad, kad mums tas būs vajadzīgs. Un tas pašlaik nav tik droši, kā kādreiz tas bija. Es nedomāju, ka Eiropieši iznīcinās NATO, jo vienīgā valsts, kas to var izdarīt, ir ASV. Nu, varbūt šeit nav īsti jārunā par iznīcināšanu, bet par nozīmes samazināšanu, jo NATO sniedz tādus pakalpojumus un palīdzību, ko ASV lūdz. Tieši tāpēc būtu ļoti labs laiks diskutēt par to, kā labāk saprast vai rast labāku sapratni starp amerikāņiem un Eiropas Savienību Un man liekas, ka Eiropas Savienība šeit vislabāk Eiropiešus pārstāvēt, balstoties uz tiem jautājumiem, ko ASV uzdod. Tātad, ko šīs abas puses vēlas nākotnē sasniegt un kādas ir viņu intereses? Par Jeļcina 93. gada uh, stratēģiju vai priekšlikumu un saistībā ar Naģis ar Batovs teikto un citu teikto, es tikai gribēju teikt, ka Krievijai pirmkārt ir problēma saprast, ko tad īsti tā grib. Pēdējā dokumentā par militāro stratēģiju, ko sagatavoja Krievijā, nu, laikam aizsardzības ministrija to darījusi, un tur ir rakstīts, ka vislielākais drauds Krievijai ir NATO, un viņa nodala galvenos draudus un riskus Bet ir skaidrs, ka ja Krievijai vislielākais drauds joprojām ir NATO, lai gan tas nav tāds reāls, reāli militāri draudi, tad ir diezgan grūti izstrādāt eh, tādu kopēju drošības dokumentu. Man liekas, ka tā ir problēma Krieviem. Es nedomāju, ka mums ir jābaidās par Krievijas dominēšanu uh, Eiropā, Rietum Eiropā vai Eiropas Savienībā. Varbūt tieši pretēji. Krievija baidās par rietumu ekonomisko un kultūras dominanci. Bet problēma ir tāda, ka Krievi īsti paši nesaprot, kāda tad ir viņu tā drošība. Uh, Butikofer kungs uzdeva man eh, līdzīgus jautājumus par Eiropas Savienību. Pirmais bija par, par Balkāniem, par to stingro drošību. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība bija vadošajā pozīcijā, NATO bija jādara kaut kāds darbs, bet nu, Eiropas Savienība tos pamatjautājumus noteica un NATO atbalstīja. Uh, Bija pat ASV pārstāvi, kas tika, kas strādāja Eiropas Savienības komandieru vadībā. Un man liekas, ka Eiropas Savienība šeit ir eh, lielu palīdzību saņēmusi. NATO un ES debates principā saistās ar tiem pašiem spēkiem, ar tām pašām valstīm, kas iepriekš Tikai šeit ir eh, runa par to, ka bieži kaut kādas valstis, pilsētas, institūcijas savā starpā nerunā. Un šeit nav runa par NATO pret Eiropas Savienību, bet jautājums ir tajā, ko mēs gribam darīt kopā, kas mums jādara kopā, lai risinātu drošības izaicinājumus un kāda mums ir kapacitāte to darīt. 90. gados bija tāds uzskats, ka vienai no institūcijām ir pirmai jārēģē krīzē, Un jautājums bija par to, kuru tad būs tā pirmā. Un šoreiz man liekas, ka mums ir pietiekoši krīžu. Un šai debatē vispār vairs nav jēgas. Ja mēs runājam par Berlīnu plus sistēmu, tad ir skaidrs, ka vien palīdzība vienam, ka palīdzība savā starpā tikai radītu papildus vērtību. Šeit, piemēram, Kongo var pieminēt. Uh, Bet ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai vienai pašai nav pietiekoši kapacitātes piedalīties šādās misijās vienai pašai, bet no amerikāņiem tad šeit ir jāpalīdz, piemēram, ar aviotransportu. Tātad šeit ir kapacitātes jautājums. Mums ir tad jāizdomā, vai NATO kaut ko darīs, vai NATO to nedarīs, Eiropas Savienība to darīs, bet Eiropas Savienība varēs izmantot NATO līdzekļus, vai abas institūcijas iesaistīsies piemēram, kā tas notika Balkānos vai Afganistānā, vai neviena nepiedalīsies. Un tad mēs atkal atgriezīsimies pie brīvprātīgās koalīcijas. Šīs ir nacionāls valstis. Mums ir jāizdomā, vai risināsim izaicinājumus kopā vai ne, un kā to darīsim. Daži saka, mums ir jāatgriež atpakaļ Berlīna plus process, jo NATO nestrādā īpaši civilā jomā. Bet Eiropas Savienība to dara. Bet ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai nepieciešama NATO līdzekļi un vajadzīga procedūra, kā to varētu izdarīt. Tātad mums ir vajadzīgas debats par šiem jautājumiem. Pēdējais jautājums bija par Eiropas Savienības un ASV viedokļu atšķirībām. Klimtonas kundze skaidri norādīja martā, ka šī administrācija vēlas strādāt ar Eiropas Savienību kā ar partneri. Un šeit īpaši skatāmies, piemēram, uz eh, reakciju uz kri civilām krīzēm un tiek strādāts pie tāda civilā kodola izveides. Mūsu vēstnieks Briselē daudzas reizes ir eh, mēģinājis atrast iespēju, kā šeit varētu strādāt kopā. Un bieži Eiropas Savienība nav reaģējusi. Mums visiem ir tādas riska valstis, uh, bet mēs informācijā par šīm valstīm nedalāmies. Un visas savas bažas reģistrējam vieni paši. Kāpēc to nedarīt? Kāpēc neapmainīties ar personālu? Koordinēt šīs te civilās darbības starp uh, ASV un Aštonas kundzes uh, iestādi. Nav tā, ka ASV neko nedara šajās jomās, bet es piekrītu tam, ka ASV nav īsti tādas vēlmes. Un tas varbūt ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienībai pašai nav īsti izpratnes par savu darbību. Un šeit ļoti labs piemērs ir Lisabonas līgums, jo Vašingtonā cilvēki vienkārši uzskata, ka mm, sadarbība ir kļuvis tikai daudz apgrūtinošāka, jo īsti nav skaidrs, kas notiek. Uh, jo visu laiku ir bijis viens telefona numurs, viens, viena iespēja, laba iespēja, kā strādāt, pašlaik ir sajukums. Amerikāņi nesaprot, kas te vispār notiek, tā ir organizācija, kur mēs nepiedalāmies, ļoti svarīga organizācija, bet nu ir skaidrs, ka jā, ASV ir tāda zināma rezervētība pret eh, visu šo te procesu. Paldies, tagad eh, vārds Marinā Kīkundzei un tad Arbātovs kundzei. Paldies, es runāšu pēc iespējas īsāk. Ja skatāmies atpakaļ, ka uh, SAO dalība vai dalības trūkums patiešām tiek nožēlots. Jā, bijis nepieciešams laiks, lai atlikušās internet, starptautiskās organizācijas, kas tur ir palikušas, saprastu, ka jo vairāk šāda organizācija, jo labāk. Jo ir nepieciešams, ka tur ir liecinieki, kas redzētu, kas notiek, ko dara visas puses, nemaz nerunājot par to melno caurumu, kas tur tika atstāts, mēģinot palīdzēt un izveidot demokrātiskas institūcijas Gruzijā. Un tas ir tas, pie kā mēs galvenokārt strādājām, un īsti tur tā kā neiederējāmies. Bet nu ir skaidrs, ka mācību mēs esam guvuši, visi dara, ko var, bet, nu, ja kaut kas ir beigts, tad ir to daudz grūtāk atdzīvināt nekā vēl dzīvu. Jā, tad, kad mēs eh, uzņēmāmies prezidentūru, mums jau morgā bija sešas mēnešus līķis, bet mēs nepadevāmies. Bet, nu, beigās mēs sapratām, ka cīnāmies pret likmeni, likteni un jūnija beigās vienkārši slēdzām veikalu un viss. Bet, nu, ceram, ka nākotnē gūsim panākums. Ar Batovs kundzei vārds lūdzu. Tagad daži vārdi par NATO. Es gribētu mazliet eh, palabot Stefano Krievijas militārajā doktrīnā. NATO ekspansija ir skatīt nevis kā draudi, bet kā briesmas, un tas attiecnies uz politisku ekspansiju, bet uz NATO militāro infrastruktūru eh, ekspansiju tuvāk Krievijas robežām. Es domāju, ka Krievijas kritiskā pozīcija attiecībā pret NATO nebūtu attīstījusies, ja bipolaritātes beigās NATO būtu eh, pabeigusi savas iekšējās vietas reformas un ja tā eh, būtu atradusi savu postu bipolāro identitāti. Nevar būt diviem vienā mazliet militārā alianse, mazliet eh, jaunas drošības institūcijas, kā mēs redzam Krievijā, nevar būt mazliet stāvoklī. Vainu, vainu. Un eh, tālāk runājot par abām krīzēm, tās izraisīja vietējie notikumi, bet jūs ļoti labi saprotat, ka galvenais iemesls bija Krievijas domstarpības ar NATO, Krievijas bažas par tā saucamo Eiropas drošības NATO izāciju un Kaukāza krīze bija saistām ar Krievijas attiecībām ar NATO. Skatīsimies acīs patiesībai. Tālāk jautājums par ETSO. Krievija ļoti entuziastiska bija pēc augstākā ar beigām par ETSO jauno lomu, bet, diemžēl, rietumi galīgi neinteresējās par ETSO pārveidi. Postkomunistiskā tāpa tika sadalīta div, starp divām drošības institūcijām NATO kļuva atbildīgi par eh, centrālu un austrumu Eiropu un ECO par uh, eh, eh, OSCE will remain the main ar NVS telpu atbildīgu un Eiroatlantiskajā reģionā ir nepieciešama plašas politiskas debatas, taču bija e, kļuva, e, kļuva skaidrs, kā pārcelt e, kā tiek pārcelta daudz jautājumu risināšana no ierastēm vietām. Un, manuprāt, ir ļoti grūti pārveidot ECO par postbipolāru drošības institūciju. Ja to reformētu, jā, varbūt tā varētu notikt, bet e, vienalga tā būtu jauna institūcija. Un tālāk par Eiropas Savienības Krievijas attiecībām. Jā, ir, ir, e, ir vērojams liels uzticības trūkums starp Eiropas Savienību un Krieviju. Kāpēc pēc e, Eh, PSRS sabruku, mūsu cerības bija ļoti augstu. Es domāju, abās pusēs Eiropas Savienība ticēja, ka Krievija kļūs par plaukstošu demokrātiju. Eh, pāris dienu laikā Krievija cerēja, ka Eiropas Savienība palīdzēs tai atrast eh, savu vietu postbipolārajā Eiropā, un šīs cerības tika pievilktas, un es gribētu atgādināt to, ka lai gan 90. gadi tiek norādīti un izcelti kā vislabvēlīgākais periods Krievijas rietuma attiecībās, lēmums par NATO ekspansiju tika pieņemts 90. gados Ilcina Krievijā. Kāpēc tad? Un NATO ekspansija. Uh, krietni vien paplucināja Eiropas Savienības tēlu, jo mēs sapratām, ka NATO dalība ir de facto kļuvis par priekšnosacījumu eh, e, dalība Eiropas Savienībā eh, postkomunistiskajā Eiropā. Vispirms NATO dalībvalsts un tikai pēc tam jūs varēsiet būt eh, Eiropas Savienībā. Pat šeit NATO bija ar savu ļoti negatīvo lomu. Taču eh, pat partnerattiecības modernizācijai var E, klāt jaunas pamats mūsu attiecībām, jo ļoti labi saprotat, ka ekonomiskā modernizācija, ja tā ir jāiet roku rokā ar politisko modernizāciju. Ja mēs vēlamies tiešās ārvalstu investīcijas, mums ir jāizveido e, attiecīgā vietējā vīde, tas nozīmē Krievija pakāpeniska, pakāpeniski demokratizēsies. Paldies! Ulisekungs! lai, lai noslēgtu. Jā, ļoti īsi, un es arī solīju, runāju, uh, solīju runāt īsi, un tagad skatoties uz Broka kungu, Sairušu Volski, es gribēju runāt par ārējās darbības dienestu un sacīt, ka mēs ne, neesam vainīgi, jo diskusija iesākās pusstundu vēlāk, un mēs turamies pie atvēlētā laika. Es gribēju sacīt tikai to, ka Vairāki jau pieminēja Madlienas Solbaitas grupas reportu, šie, ka šis reports atrisināt visas problēmas. Tā ir neiespējama misija, es biju pārliecināts, un mēs visi esam pārliecināti, ka tas ir diskusijas sākums. Mums ir jāturpina, mums Eiropas parlamentam šī diskusija, ieskaitot, iekļaujot ekspertus, ir jāturpina un iekļaujot arī Nacionālo parlamentu deputātus. Un šajā sakarā es gribētu sirsnīgi pateikties mūsu ekspertiem, mūsu runātājiem, un esam pārliecināts, ka šīs nav pēdējās debatas kopīgi ar jums. Paldies! So, uh... Un mēs gribam pateikties jums visiem un mūsu visiem un vispāriem pie mūsu darba kārtības. Uh, pēdējā punkta šodien, kas ir Eiropas ārējās darbības dienests. Un es vēlētos šeit paziņot, ka 21. jūnijā pirmdien Madridē Broka kungs kopīgi ar Ferhostātu kungu, Gvaltieri kungu piedalījās sanāksmē ar padomas prezidējošo valsti, kur piedalījās komisija un augstā pārstāvi ārējās darbības dienestam. Un šajā sanāksmē tika panākta uh, politiska uh, kopīga vienošanās par ārējās darbības dienestu izveidošanu. Es tagad gribētu, lai Broka kungs lielos vilcienos ieskicētu mums šo vienošanos, un pēc tam notiks diskusija. Broka kungs, lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Cienējamie kolēģi, e, tātad paldies par iespēju šeit jums ziņot par notikušo. Mēs e, panācām vienošanos, kas mūs nesaista pie likumdošanas procedūras. E, protams, ka standarta procedūra tiks ievērota, kas ir paskaidrots arī um, paskaidrojumā. Un visas iesaistītās puses, protams, būs uh, iesaistītas un katrs eh, meklēs arī savu atbalstu. Un eh, tā tad eh, mums ir tā tad, kā ārlietu komiteja, mēs esam atbildīgā komiteja Eiropas parlamentā. Par tālāko procedūru, par to mums būs jāizlem nākamajās dienās. Manuprāt, ir skaidrs, ka formālo likumdošanas procedūru eh, gan finanšu, gan personāla regulēšanai nevarēsim pieņemt eh, pirms vasaras brīvdienām. Kā būs ar manu ziņojumu eh, saskaņošanas procedūrā, par to mēs. Uh, E, pieņemsim lēmumu nākamajās dienās, un tas būs būtiski atkarīgs no grupu priekšsēdētājiem. Rītdien parlamentā prezidents tiksies ar komiteju priekšsēdētājiem, un es redzu, ka kolēģis Roberto Gelteri arī ir mūsu vidū, kurš vakardien pārstāvēja sociālistus un budžeta komiteju, e, spēlējot būtisku lomu šajās sarunās. Arī viņš uzskata, ka daudzās jomās mēs esam nonākuši jau ļoti tālu, un tāpēc būtu uh, saprātīgi pieņemt uh, saistošus lēmumus, uh, noslēdzot procedūru, lai uh, citiem neienāktu prātā atkratīties no šīs te vienošanās. Tāpēc arī mans priekšlikums es rītdien varētu iesniegt savu ziņojumu projektu, Eh, tas būs eh, eh, vienāds teksts kā Ferhofštata sastādītais teksts, lai mums nav katram jārok savā malā. Un tad mums ir jāizlemj, kad būs iesniegšanas noslēgums. Es jau dzirdēju, ka Konstitucionālā komiteja pieņēma lēmumu, ka tas ir jāizdara līdz pirmdienai lai būtu iespējams eh, debatēt grupās, un eh, Strasbūras nedēļā pirmdienā pulksten 18. Eh, būtu konstitucionālā sēde, un pēc tam pulksten 21. to varētu darīt mēs. Un šajā situācijā varbūt arī varētu Silvio Goncato paskatīties, vai mēs arī nedabūjam uh, brīvo uh, laiku uh, otrdienas rītā, kas būtu vienkāršāk uh, saskaņošanai ar uh, citu komiteju. Vai ceturtdienā mēs jau varēsim balsot, to mēs redzēsim. Mums no sākuma ir vienkārši jāpierāda sava labā grība. Un es domāju, ka tas arī būs vispiemērotākais ceļš. Tagad es jums iesniegšu priekšlikumu, kas uh, absolūti atspoguļo vakardienas rezultātus. Un līdz ar to, kurš nav vienisprātis, var uh, sagatavot grozījumus. Un kad uh, grozījumi būs uh, jau tādā līmenī, kad tiks izmainīta ziņojuma būtība, uh, tad man jāsaka, ka mēs neesam bijuši veiksmīgi sarunu dalībnieki. Tomēr es ceru, ka šodien un turpmākajās dienās, eh, gan šodienas sēdē, gan atsevišķās sarunās, eh, man izdosies eh, saņemt jūsu atbalstu. Mēs gribējām, lai ārējās darbības dienests būtu efektīvs aktīvs, e, tāds ir mūsu priekšstats un tas būtu arī augstās pārstāves e, trīskāršā loma. Mēs gribam globālajā kontekstā būt pārstāvēt ar vienu balsi. Mēs gribam, lai mūsu iedzīvotāji gūtu panākumus e, kopējā procedūrā. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka šis te dienests, e, tāpat kā augstā pārstāvja e, pienākumi, ir hibrīda veidojums, jo te, nāk par dažā, jo te saplūst kopā dažādas kompetences. E, tātad viss izņemot kādāpu ir kopienas kompetence. Un tā tad šeit ir runa par koordināciju un uh, efektīvu vienotu ārējo attiecību un ārējās un drošības politikas uh, īstenošanu. Eh, lai nodrošinātu kopienas metodi, eh, mēs eh, izmantojām arī līgumu, lai labāk parādītu, kādi ir uzdevumi. Un līdz ar to ir skaidrs, ka kopā ar attīstības politiku un kaimiņa attiecības politiku tā ir viena no svarīgākajām politikām. Tiek koordinēti komisijas dienesti un ārējās darbības dienests augstā pārstāve kopā ar kompetento komisāru mm, mm, e, aptvēra komisijas priekšlikumus līdz galējiem variantam, un tas varētu būt e, attīstības vai kaimiņattiecību komisāru uzdevumu lokā. E, visi operacionālie līdzekļi, kurus augstā pārstāve var izmantot, ir iekļautas trešajā sekcijā lai arī e, kadarbs un e, kopienas kompetences e, ieskaitot parlamenta tiesībām, budžetām un budžeta kontrolei un budžeta apstiprināšanai būtu iekļautas. Vienīga atšķirība ir, kur mēs nevarējām īstenot savas vēlmes, jo 27 dalību valstis ir pret, ka mēs šo dienestu ievietotu komisijas sastāvā. E, tāpēc administratīvajam budžetam ir desmitā sekcija, e, kas, kur ir runa tikai par administratīvo budžetu un kur tiek noteikts e, gan pamataprakstā, gan praktiskajās daļās, kur kolēģis Galtēri orientējas daudz labāk nekā es pats un varētu arī izteikties par detaļām, bet zināms priekšstats ir arī man. Eh, mums ir jāsaprot, ka šeit eh, nosacījumi tiek piemēroti eh, komisijas interesēs. Tātad budžets, kontrole un apstiprināšana. Un e, tas nozīmē, ka mēs neko e, nesakām par padomes lēmumiem. Tas nozīmē, ka arī militārie jautājumi arī ir dienesta rīcībā un ka te mums vairs nebūs džentelmeņu vienošanās, bet gan e, apstiprināšana ir dienesta kompetencē. Eh, Tā tad mēs saglabājām savu eh, pozīciju par kopienas kompetencēm un otru pusi tai pietuvinājām. Un eh, pagājušajā sēdē jau arī mēs runājām par savietojamību. Tā tad kopējā ārējā un drošības politika ir augstās pārstāvis kompetencē, un viņai ir jāsniedz ziņojums šajā komitejā. Eh, protams, ka te ir arī vēstnieku jautājumi, dokumentu jautājumi, aizvietojumi jautājumi komisāriem un tā tālāk. To jau man šeit nevajag atkārtot. Starp citu, abi minētie dokumenti, gan augstās pilnvarotās statements, gan arī atzinums, ko viņa eh, sagatavos eh, plenārsēdē, tāda ir bijusi vienošanās. Tā tad eh, eh, ar padomes protokolu, kad CD pie, tiks pieņemts dienests, eh, tad arī process būs noslēgts. Tā kā var teikt, ka šiem procesiem būs vispārīgs raksturs. Un tas nozīmē, ka e, tā tad tas ir saistošs ne tikai padomē, bet arī institūcijām. Un es varu teikt, tas ir varbūt e, kā saistošais posms un ir ļoti svarīgs. E, par budžetu ir ļoti daudz detaļu, šķērs savienojumi, Olafs un budžeta kontrole Un e, es komitejai arī ir jābūt apmierinātai, protams, ar to, ko mēs pieņemam. Par personālu. Tātad trešdaļa no personāla, e, vismaz trešdaļa no personāla ir nacionālo valstu ierēģi. Bet šie te ierēģi e, pretstatā tam, kas pat labi ir aizliegts Eh, šie te ierēģi var pieteikties eh, normālā konkursā, eh, atbilstoši savām spējām, kļūstot par Eiropas Savienības ierēģiem. Tas nozīmē, ka mēs pavaram viņam karjeras iespējas, ja viņiem ir attiecīgās spējas. Un ja ir pietiekami daudz vietas ārējās darbības dienestā. Līdz ar to viņiem nebūs tikai e, vienpusēja atbildība pret nacionālajām valstīm. Ja cilvēki zina, ka pēc dažām e, gad, dažiem gadiem jāatgriežas e, vecajā vietā, tad uzticība tiek saglabāta tikai nacionālajā līmenī un nevis kopējā lietā, jo tāda ir cilvēka daba. Es domāju, ka šis aspekts ir ļoti nozīmīgs. Bez tām turpmāk vismaz 60% no visu darbinieku eh, būs jābūt Eiropas Savienības ierēģiem. Mēs vairs neatšķiram starp padomi un komisiju, jo eh, nākotnē pēc pārējas perioda eh, tēnes tieši nepastarpināti pieņems darbā savu personālu. Tie nebūs komisijas vai padomas darbinieki, bet gan vienkārši per, permanenti Eiropas Savienības ierēģi. Un e, iepriekš minēto trešdaļu varētu arī palielināt, e, tātad e, tas vēl būtu arī tātad tas personāls, kur apmaksā dalību valstis, to varētu izmantot speciālos gadījumos. Te varētu domāt arī par militāro personālu, var sakot, tiem, kuri nesā uniformas. Un, uh, kur varētu būt varbūt otrais drošības pasākums Eh, lai būtu eh, skaidri nepārskatāmi, eh, skaidri pārskatāmi procesi. Es domāju, ka tie ir daudzi punkti, kas palīdzēs mums virzīties uz priekšu, un es domāju, ka visvairāk iegūst mūsu komiteja, tiek palielinātas kontroles iespējas ārējā un drošības politikas jomā, un varbūt arī Eh, pavērs, paplašināsies iespējas saistībā ar konfidencionālajiem dokumentiem. Mums līdz šim ir šo te piecu cilvēku komiteja, kas var dodarboties ar konfidencionālajiem dokumentiem. Eh, mēs gribam šo iespēju paplašināt Otrakārt tika pieņemts lēmums par to, kad komitejas priekšsēdētājs un parlamenta prezidents raksta Eštonai Tā tad eh, par, eh, mēs rakstām, piemēram, ziņojumu par Afganistānu, un ka tad Albertīnī kungs vai Buzeks rakstīs Eštonē, eh, ka referents tāds un tāds grib iepazīties ar klasificētajiem dokumentiem, tad mēs arī varētu uzlabot komitejas darba spējas. Es pats pagājušajā gadsimtā vadīju šo te komiteju. Un e, mēs vienmēr sapņojam par to, lai mums būtu šādu iespēju. Gomešs kundze zina, cik bieži mēs par to runājām un kādas neveiksmes mēs cietām. Un tagad mums izdosies. Un es domāju, ka šai komitejai tas ir būtisks aspekts, uzlabojot situāciju. Eh, tāpat arī mēs eh, varēsim eh, salīdzināt ar mūsu nacionālajām ārlietu komitejām politiskās kompetences ietvaros. Tātad mēs varēsim arī labi izmantot budžeta tiesības uzlabotā veidā un vēl citas lietas uzlabotā veidā un es redzu, ka pat labam tiek uzlabotas arī iespējas par to, ka augstā pārstāve augsto pārstāvu var aizvietot komisāri, eh, ja ir runa par kopienas lietām vai eh, kompleksējiem jautājumiem. Eh, vai arī var būt leģitimēti padomes pārstāvi, jo varētu būt runa par kādapu. Un tas tāpat arī skar ārpolitikas debates Piemēram, ja plenārsēžēdēs ir debata par atomieroču neizplatīšanu, tad mēs to varam darīt. E, es varu teikt, ka pilnvarotā, augstā pilnvarotā ir Indijā, viņa nevar piedalīties, bet ir pārstāvis, kas nes politisko atbildību un var debates vadīt. Tas nozīmē, ka mēs ietaupītu laiku un pātrinātu mūsu darbības efektivitāti. Uh, Un tāpēc eh, kopsavilkumā vēlreiz gribētu akcentēt, tātad mums ir budžeta kompetence, kontroles iespēja, tā ir saglabāta un daļēji vēl paplašināta, jo uh, spēcīgāks ir kadapa elements. Uh, bez tam mums ir parlamenta politiskās iespējas uh, būtiski uzlabotā formā, mums ir kopienas metode nodrošināta, jo kompetences saglabājas tur, kur līgums to nosaka tātad, tātad paliek komisāru kolēģija, kas pieņem lēmumus, un es domāju, ka tas ir pamats, kas palīdzēs veidot spēcīgu dienestu, kas būs daudz plašāks nekā līdzinājais Solanas dienests, un uh, mums būs iespēja uh, veidot uh, politiku no šīm dažādajām lomām, kas mums ir nepieciešama. Protams, katrs par sevi būtu rakstījis citādāk un labāk, bet eh, te ir kompromiss ar trīs ar pus institūcijām, jo Eštons kundze ir tāda pus, pa pusē institūciju. Um, tad man ir jāteic, eh, ka tas ir kompromiss, kam, ko vajadzēja panākt. Un es domāju, ka kolēģi mm, mani sapratīs, un es arī sapratīšu kolēģus, uh, Eh, kurus, eh, kuriem ir savas iebildes gan formulējumā, gan citos aspektos. Vēl šorīt mums bija arī diskusijas par to. Eh, protams, ka ir lietas, kuras mums neizdevās panākt kā savā īstenošanā, bet galu galā kompromiss ir kompromiss, jo mēs nevaram teikt visu vai neko. Um, institūcijām ir nepieciešams vienoties un noslēgumā mums ir nepieciešams līdzsvars. Un es domāju, ka situācija parlamentam pat laban ir labāka nekā iepriekš. Uh, protams, ka būtu varējis vēl būt labāk, bet tomēr būs labāk nekā ir tagad, un tas ir izšķirošais punkts. Un, eh, ja es pat labāk eh, pareizi sadzirdēju, ko Vojiška eh, kungs teica savā sirsnībā, kurš pēdējās nedēļās un mēnešos iestājās par, par līdztiesības jautājumiem, tā man tikai sajuka, ka kuriem līdztiesības aspektiem. Un 3. E, maijā padome arī pieņēma šos ierosinājumus, kas tika paplašināti. E, tā kā vēlreiz e, mēs ierakstām, ka dalība valstis, kuras ir sliktākā situācijā, var panākt situācijas uzlabošanos, un kas nav panākts līdz 2013. gadam, tiek izvērtēts pārskatā, lai panāktu savus mērķus. Protams, tas nav tik skaisti, kā Jaceks to domāja, bet tomēr tas ir saturs, eh, mūsu idejas saturs. Un, un, eh, es domāju, ka principā varam būt ar to apmierināti. Paldies! Lielas paldies! Es tikai varu nožēlot, ka neesmu jaunāks, lai pieteiktos darbā šajā dienestā. bet nu man bija eh, viena piebilde par to, ko teica Broka kungs. Jauna karjera, jaunā dienestā, kur ir lielas iespējas, tikai atceroties to, ka tas viss var notikt, ja eiro paliek tur, kur viņš ir. Tagad vārdu dosim Goltjērī kungam, kas piedalījās vakardienas diskusijā, un tad došu vārdu koordinatoriem, Salafrankam, Neits kundzei un Tanakungam. Tad Vojska kungs, Jānes kungs, Lozingas kundze un Lunačeks kundze, kas ir koordinātori. Vai es varu runāt ātrāk, jo man ir jāatgriežās uh, pie Kosovas grupas? Galtjerī kungs, jums tiek dots vārds. Grazie. Ma io... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, es eh, turpināšu eh, kolēģa Broka iesākto, proti runa ir par kompromisu kompromiss, kas tika panākts sarunās ar dažādām institūcijām. Vēl piemetināšu, ka tas ir kompromiss, kas tika panākts sarunās E, pamatojoties uz konsultāciju procedūru. Eiropas parlamentam tā tad e, tiek paredzēta tikai konsultācija, un to vajadzētu atcerēties vērtējot rezultātu. E, manuprāt, šeit mums vajadzētu runāt par abiem dokumenta pīlāriem, tātad sākotnējais Eštones priekšlikums un vakardienas sarunu rezultāts. Ja mēs to salīdzinām, tad varam konstatēt, ka e, šī Eiropas parlamenta konsultāciju kompetence līdz šim e, tika izmantota relatīvi plaši e, daļēji bija kopalēmums vai līdzlēmums, un tad mēs varējām izmainīt tos, ko daudzi domāja, ka nav iespējams izmainīt. Tāpēc es domāju, runājam par metodu. Tātad par procedūru. Mēs esam sasnieguši labu rezultātu. Arī, ja mēs runājam par saturu. Manuprāt, būtība pastāvēja faktorā, ka mēs izvairījāmies no dubultā riska. Proti, neliels dienests bez ambīcijām, uh, Eh, kā, mēs, kā bija plānots vertikālais sadalījums starp dažādiem instrumentiem, kur būtu bijušas pārklāšanās eh, geogrāfiskā aspektā starp dienestiem un eh, komisiju. Tātad tas būtu mazs dienests bez ambīcijām, ko uz ārpusi varētu tikpat kā nepamanīt. Otrs risks. Uh, dienas, kam nekā nebūtu kopīga ar kopienas metodi. Mēs e, iestājamies par to, lai tas būtu ambiciozs dienas ar plašu kompetenču loku. Tomēr mēs to piesaistījām pēc iespējas ciešāk komisijai, piemērojot kopienas metodi. Eh, tagad dziļāk paskatoties uz izmaiņām, eh, kas saistās ar programmu plānošanu, finanšu instrumentiem, eh, komisijas komisāru kompetencēm un skaidro sadalījumu. Un arī, ja paskatāmies uz krīzes menedžmentu, kas bija it kā neskaramā zona, uh, varam konstatēt, ka tagad nodrošinātā integrācija, integrējot dienestu komisijā, Eh, tātad miera veidošana, krīzes eh, menedžments un citas daļas, kas nāk no padomes. Eh, tur tika pieņemts lēmums par parlamentam svarīgu aspektu, proti kopienas metodes un starpvalstu metodes kopīgā integrācija. Tāpat arī civilo un militāro sastāvdaļu integrācija. Budžeta daļa tā ļoti tehniska. Mums izdevās panākt ierobežot problēmas. Runa ir par problēmām, kuras izriet no dienesta eh, eh, izvietošanu ārpus komisijas un uh, mehānismiem, uh, kas saistās ar komisāru konsultācijām līdz administratīvajam budžetam un nošķir operatīvos no administratīvajiem izdevumiem, kā arī precizē budžeta apstiprināšanas uh, procedūras formalitātes, audita saglabāšanu valsts kontrolai un Olafam. Eh, un tas nozīmē, ka ir eh, daudzas metodes, kas nodrošina mērķa sasniegšanu. Runājot par personālu. Eh, šeit ir pastiprināta tā daļa, kur ir runa par geogrāfisko un dzimumu līdzsvaru un līdztiesību. Šī gadījumā mums izdevās daudz ko sasniegt, arī pie šiem apstākļiem mēs sasniedzām rezultātu, kas liecina, ka mēs panācām maksimālo, ko var panākt parlamenta interesēs. Mēs darījām valstīm un padomēm visu, ko darījām un eh, kolēģis Broks jau uh, norādīja uz personāla jautājumiem. Tad vēl parlamentārā kontrole, uh, desmit punktu deklarācija, manuprāt, pirmais un desmitais punkts ir īpaši svarīgi. Uh, runājot par desmito punktu, mēs saņemam Eiropas budžetu zivsēmniecības jomā. Arī šeit ir specifisks budžets misijām, un te mēs panāksim lielāku transparenci politikā un parlamentārajā kontrolē. Vēl par termiņiem noslēdzošā piezīme šo sarunu rezultāts, kad tēmas ir tik ļoti kompleksas, kompleksas ir jānovērtē e, atbildīgajām komitejām, it īpaši jau šai komitejai. Un beigās tā varēs pieņemt e, lēmumu, vai parlaments to visu atbalsta Eh, vai arī broka ziņojuma pieņemšanu jūlija plenāru sēdē mēs varam atbalstīt. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka gan šī komiteja, gan citas atbildīgās komitejas eh, nepārsteidzas. Runājot par ziņojumu pieņemšanu jūlijā. Mums vajadzētu piemērot tās procedūras, e, tātad, kuras padara iespēju iespējamu pieņemšanu jūlijā, bet grupām un kompetentajām e, komitejām vakardienas rezultātus un vienošanos vērtētu pozitīvi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu komentēt divas jautājumas, kas attiecas uz uh, diskusiju un, un pēc būtības. Pirmkārt, es gribētu pateikties uh, parlaments ar un partneriem par iztenoto darbu, kurš, es domāju, ir izpaudies uh, kā ievērojami virzību uz priekšu. Un, manuprāt, visvairāk jāizceļ tas, ka ir jāizceļ uh, Eh, augstās eh, pārstāvis politiskā atbildība parlamenta priekšā. Tas ir, tiek apstiprināts skaidrā un efektīvā veidā. Un es domāju, ka jautājums, ko vajadzētu paskaidrot cīkāk, un es tagad gribētu vērsties pie abiem eh, izcilajiem šīs komitejas referentiem, lai noskaidrotu, vai apspriestais dokuments četrpusējā formā ir dokuments, kurš pieļauj kāda veida grozījumus vai labojumus. Jo, ja tās netiek pieļautas, tad mēs vienkārši zaudējam laiku. Es domāju, ka dažiem kolēģiem būtu ļoti noderīgi zināt to, ka ir divi pasākumi, kas eh, nenotiek paralēli. Pirmkārt, politiskā nolīguma noslēg, eh, noslēgšana un pēc tam, eh, pēc tam likumdošanas darbs, kas piekrīt parlamentam. Es gribētu pasvītrot to, cik svarīgs ir politiskais nolīgums, jo uh, Eh, eh, personāla statusa eh, izmaiņas un finanšu regulas izmaiņas. Pilnīgi noteikti būs jāņem vērā šī politiskā nolīguma izpratnē, un mums būs jāstrādā pie rezolūcijas, un tādēļ vienīgais, ko es gribētu sacīt šeit, ir priekšsēdētāji to, cik svarīgs ir politiskais nolīgums, kas ir vissvarīgākā daļa šajā sarunu procesā. Jā, kā Brokkungs sacīja var ieviest izmaiņas, izdarīt grozījumus, kas būtu būtisks. Es gribētu pēc e, īsā un ātrā lasījuma šajā dokumentā e, e, nāk klajā ar dažiem komentāriem, kas varētu tikt attiecināmi uz šo politisko nolīgumu kas ir jānoslēdz ar citām institūcijām. Pirmajā punktā, tad, kad mēs runājam par Eh, kopējo un eh, ārlietu politikas pēcdarbu, tiek runāts par birojiem. Cik es saprotu, eh, ir runa par paplašinātiem birojiem. To varbūt vajadzētu norādīt kontekstā, bet tas nu būtu jādara tālāk ceturtajā punktā par īpašo grupu, kas, kam ir piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem padomē, tiek norādīts, ka struktūra ir norādīta pirmajā punktā, pēc tam norādīts, ka augstā pārstāve pārskatīs un piedāvās korekcijas attiecībā uz esošiem nosacījumiem. Es domāju, priekšsēdētāji, ka parlamentam ir jābūt eh, piesaistītām pie šiem grozījumiem, kā tas ir norādīts. Un eh, šī apņemšanās ir jāizteno eh, augstai pārstāvēji, jo pretējā gadījumā sistēma var mainīt vienpusēji augstā pārstāv. Tālāk piektajā punktā Eh, manuprāt, ir ļoti pozitīvs solis, ka tiek sasaukti delegācija vadītāji Eiropas Savienībā, kuri būtu eh, paredzēti ļoti svarīgām eh, organizācijām vai, vai valstīm. Un es gribētu Eh, šeit svītrot vārdu informēt, tad, kad mēs runājam par viedokļiem. Es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidri parlamenta interesēs un svītrot šo vārdu no teksta nekādā veidā nekaitētu viedokļu apmaiņai, bet varētu kaitēt rezultātiem tajos gadījumos, ja šī sarunas nav apmierinošas. Un pēdējais punkts, kurš priekšsēdētājiem man um, šie tāds, kur ir neskaidras, eh, parlam, neskaidri parlamenta cientieni, ir tas, ko mēs sacījām eh, plenārsēdē par šo dienestu, lai strādātu ar komentāru metodi, un mēs runājām par uh, finansējumu, trešā, uh, eh, kā, kā tas tiks sadalīts pa trešai daļai, un šobrīd priekšlikums ir tāds, ka vismaz 60% būs uh, institūciju ierēģi. Tas nozīmē padomi ir 200 e, eh, ierēģu savukārt e, komisijai e, ap e, 20 tūkstošiem, un šeit ir tāda pelēkā zona, kā tad būs ar, ar, ar ierēģiem, būs. E, inst, 10% būs svārstīgi, 60% institūcijām. Es nezinu, ko tas nozīmē elastīguma terminus, taču es tomēr gribētu dzirdēt skaidrojumu, kā tad eh, sadalīts, būs sadalīts šis eh, vietu skaits. Un noslēgumā priekšsēdētāji mēs redzējām, ka augstā pārstāv balstoties uz eh, šo tekstu Eh, nāks klājā ar deklarāciju plenārsēdē. Es gribētu, lai šī deklarācija varētu tikt mainīta un arī es gribētu, lai jūlijā parlaments apstiprinātu rezolūcijas projektu, kurā mēs apstiprinām tās apņemšanās, kas ir likumdošanas procesā. Šeit es gribētu lūgt skaidrojumu par termiņiem. Broka kungs sacīja, ka AFCO komiteja ir izveidojusi līdz pirmdienai grozījuma iesniegšanas termiņu. Broka kungs sacīja, ka rīt iesniegs savu ziņojumu ārlietu komiteja. Es gribētu skaidri zināt, kādi ir termiņi un negribētu priekšsēdētāji, lai pirms Eh, lai pirms eh, eh, preses konferences nebūtu notikusi viedokļa apmaiņa ar ārlietu komiteju. Paldies! Necis kundzei vārds lūdzu. Uh, meneer de voorzitter, collega's. Uh, ik zou graag willen beginnen met eerst en vooral. Priekšsēdētāji kolēģi, es gribēju sākt ar to, ka apsveiktu visus kolēģus ar sasniegto rezultātu. Tas, ko viņi izdarīja, ir vairāk nekā mēs bijām gaidījuši pirms sarunu sākuma. Kad eh, nostājas vai pozīcijas bija ļoti tālu viena no otras, es atceros to lielo starpību starp parlamenta un padomis viedokli tieši par budžeta jautājumiem. Un par to, ko parlaments domāja par budžeta kontroli tieši saistībā ar dienesta izveidi un tā darbību. Apsveicu mūsu trīs sarunu vedējiem ir vairāki pozitīvi elementi, kas iekļauti šajā dokumentā. Piemēram, 60% no visiem darbiniekiem būs savienības ierēģi. Tas kalpos kā garantija. Tam, ka viņi uzturēs labāku kontraktu ar mums, ka viņi stingrāk uzraudzīs šo te jomu, un tas, ka parlaments būs iesaistīts novērotāju, vēlēšanu novērētāju, novērotāju vadītāju iecelšanu, arī tā ir pozitīva zīme. Runājot par krīžu vadību un miera veidošanu. Arī šīs apakšnodaļas būs iekļautas dienestā. Arī līguma projektā var redzēt, ka šis dienests iekļaus arī departamentu, kas atbalstīs augsto pārstāvi attiecībās ar Eiropas parlamentu arī tās bija iekļauts līgumā. Ir atsaucis arī uz politisko atbildību un sadarbību ar nacionāliem parlamentiem. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienības delegācijas trešajās valstīs sniegs atbalstu arī parlamenta delegācijām. Nu, kopumā es esmu apmierināta, mana grupa ir apmierināta jo mums liekas, ka sarunu rezultāts pārsniedz mūsu cerības, kas attiecas uz, dar, uz laika termiņiem. Mēs piekrītam, ja tas būs, protams, iespējams, ka svarīgus lēmumus mēs pieņemsim plenārsēdē jūlijā. Protams, eh, ka mēs vēl redzēsim, kā situācija attīstīsies. Tas, protams, arī būs atkarīgs no tā, cik ātri sagatavos visus teksta variantus un cik ātri varēs parlamentu komiteja pie tā strādāt. Ja līdz jūlijam nepaspēsim, eh, tad, eh, kā es sapratu, bija priekšlikums. strādāt pie rezolūcijām kā svarīgiem elementiem. Tas mums ļautu ātri darboties ar visu dokumentu paketi, bet nu kopumā mums vajadzētu orientēties uz to, ka pieņems tu vairākus dokumentus jūlijā, tam ir nepieciešama laba griba, bet mums tāda ir. Un mans pēdējais komentārs ir tāds, ka nebija iespējams izvairīties no tā, kāpēc jauno grozījumu stāšanās spēkā Lisabonas līgumā Tad, kad tika sagatavoti pirmie dokumenti, bija pirmais debašu rauns. Tā visa rezultātā ir radies vakums tieši saistībā ar Eiropas Savienības pārstāvību citās valstīs. Mums pēc iespējas ātrāk šis vakums ir jāaizpild, jo tas nav mūsu interesēs tāpēc es atbalstu šo līgumu gan savā vārdā, gan arī savas grupas vārdā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man ir jāinformē jūs par to, ka Kupera kungs, eh, ar ko mums bija plānot šodien runāt, Viņš ir eh, piekritis eh, pārcelt savu uzstāšanos nākošo reizi, pateicamies viņam par izpratni, jo mēs gribējām nākošreiz pilnvērtīgi diskutēt par šo svarīgo jautājumu. Tagad Lunaček kundzei vārds. Paldies eh, zaļo vārdā. Arī es gribētu pateikties, pirms es sāku runāt ļoti detalizēti visus trīs eh, sarunu eh, pārterus kuri strādāja parlamentu vārdā. Es domāju, šie jautājumi risināšanā bija ļoti grūti. Sākotnēji mēs eh, negaidījām, ka mēs varat iegūt tik daudz, bet mēs, protams, to cerējām, to mēs gribējām. Un ir vairākas lietas, kas nebija plānotas un eh, atsevišķas, kas nebija paredzētas bet mūsu grupa uzskata, ka ir panākts liels progress gan caurskatāmībā, gan piekļuvē informācijas. Tagad neuzskaitīšu visu, kas tiks sacīts iepriekš. Uh, Eh, un par abām deklarācijām, kur Āštona eh, sacīja, kas sniegs plenārsēdē un kas būs eh, publicēts oficiālajā vēstnesī kas nebūs, nav varbūt simtprocentīgi saistoša, bet padara to par oficiālāku nekā vienkārši deklarāciju. Un trīs lietas, kas ir ļoti svarīgas mums, kas, manuprāt, kuras bija iespējams iegūt. Viena ir attīstība un finanšu instrumenti paliek komisijas atbildībā. Tas bija ļoti būtiski ne tikai lielākajai daļai mums, bet arī tiem, kur strādā attīstības institūcijās, kur zina to, ka attīstību nevar eh, pakļaut kādai, eh, kādām eh, pretrunīgām interesēm tālāk, un tas jau tika norādīts sākumā, Aštons priekšlikumā un padomi, uh, nekas nebija sacīts par cilvēktiesībām, un mums izdevās iekļaut, eh, izveidot cilvēktiesību departamentu ikvienā delegācijā arī cilvēktiesību biroju. Un es esmu pirms kļuvu par politiķu strādājis pilsoniskajai sabiedrībai, apzinos to, cik svarīgi ir pilsoniskajai sabiedrībai cilvēktiesība aizstāvjiem, kuri mēģina uh, strādāt neatkarīgos mēdījos, neatkarīgiem žurnālistiem, ikvienā Eiropas Savienības delegācijā, kur tie var vērsties un saņemt atbalstu, ka būs cilvēki, kuri tiem palīdzēs, lai varētu īstenot viņu tiesības. Un vēl viens jautājums ir būtisks personālam eh, nodrošināts dzīmumu līdzsvars. Es domāju, ka diplomātijā un ārlietās ir eh, klāt nēsošs, iztrūkstošs jautājums, varbūt ārējos. Ārējo, eh, ārējās darbības dienestā ir vienlīdzīgs sieviešu skaits eh, vadošajos darbos. Es vēl neesmu to redzējis. Jā, Kanādā šķiet, Kanādā ir daudz. Es zinu, bet ar tikai vienu nav pietiekami šajā struktūrā. Uh, vajadzētu vismaz vienu trešdaļu, bet strādāsim, lai būtu 50-50. Un e, dzimumu līdzsvara nodrošināšana ir ļoti laba. Tāpat arī geogrāfiskais sadalījums, ka jābūt taisnīgam sadalījumam visās dalību valstīs. Un bija progress arī veidojot jaunas struktūras, piem, piemērot struktūras. Un e, e, KDP paliks ne tikai ar padomu, bet ar komisiju, bet mēs kā zaļie gribētu vairāk atvērāt sadaļas krīzes menedžmenam, bet uh, Mēs e, tiešām vēlamies šo jauno aspektu e, kaut kur Eiropas Savienība gļūtu, gūtu ļoti lielu atbalstu. Mēs to mēģinam panākt krīzes, e, krīzes pārvaldībās un konfliktu no, me, novēršanā. Un ir ļoti noderīgi, ka ir Eh, pastāvīgi politiski pārstāvi, tas ir ļoti nozīmīgi. Un arī nebūs eh, pastāvīgi politiski sekretariāti, ko es atrodu par ļoti labu. Un tāpēc es vēlos sacīt, ka ir ļoti daudz, ko mēs esam ieguvuši. Paldies par to. Un man grafika jautājums ir tāds, ka būtu labi, lai varētu visu panākt, nodrošināt to, ka uh, Vienošanās tiek pieņemta jūlija plenārsēdē, citos jautājumos budžetam un, un personāla reglamentam ir jābūt vēl procedūrām iepriekš, un septembrī, oktobrī mēs to varētu pieņemt. Un tomēr ir jānotiek sarunām ar Aštonu par šo jautājumu. Tas vēl nav pabeigts, bet es domāju, ka tas ir nozīmīgs solis uz priekšu. Paldies! Un tā kā parlamentārieši ir cilvēki, mēs varam uzskatīt, ka viņi ir arī aizstāvēs mūsu cilvēktiesības sarunās ar citām institūcijām. Tagad tā noka kungs. Paldies. Manai grupai, diemžēl, ir savādāks viedoklis. Šis viedoklis ir diezgan pretrunīgs, bet, nu, es apsveicu Broku kungu un Hofštata kungu un Galtjerī kungu par labi padarīto darbu, par to, ka aizstāvu parlamenta tiesības un pilnvaras, jo es visu laiku esmu teicis, ka padomi izvirzās vadībā, bet mūsu lielākās bailes nav materializējušās, bet es saprotu, ka barones Aštone vēlas atstāt aiz sevis kādu mantojumu, tas, tas ir viņas radīts dienests, viņas bērns. Uh, Bet, nu, diemžēl, laikam ceļš būs diezgan grūts. Vēl nav oficiāls darba uzsākšanas datums. Nu, es ceru, ka mūsu optimistiskākie pareģojumi piepildīsies. Bet man liekas arī diezgan dīvaini tas, ka mēs de facto runājam par tādām dīvainām pilnvarojuma eh, sfērām. Man liekas, ka neviens no nacionālajiem parlamentiem uh, nebauda šādas pilnvaras, jo ne, neviens parlaments nevar uh, iztaujāt vēstniekus un uzraudzīt viņu darbu. Nu, šāds, šāds mehānisms ir diezgan dīvains un interesants. Bet runājot par pašu līgumu, uh, šeit mums bija paredzēti koplēmuma paredzēts koplēmumu pilnvaras, un mēs, mums bija daudz plašākā mērogā jāskatās uz eh, tieši ārlietām un drošības jautājumiem. Bija diezgan interesants viens punkts. Tātad budžeta kontrola attiecībā uz dienesta misijām. Es ceru, ka tās nav militāras misijas, jo par to maksā dalību valstis. Uh, Un diezgan dīvaini ir tas, ka nav daudz atsauču uz nacionāliem parlamentārušiem e, tieši saistībā ar šīta dienesta darbības uzraudzību. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, tīpaši pēc tam, kad tika slēgta e, Rietuma Eiropas parlamentāruša asambleja ja mēs neiekļausim nacionālos parlamentus, nacionālos parlamentus, tad mēs panāksim to, ka viņi atš, atsvešinās no ārlietu un aizsardzības jautājumiem. Man ir arī tāds pretrunīgs viedoklis par pastāvīgiem politiskiem vietniekiem. Es saprotu, ka ārlietu ministri šeit ir izslēgti no jaunās struktūras, un lai viņus it kā iekļautu, tad tā varbūt ir laba lieta, Es arī saprotu to, ko teica Lunaček kungs, Lunaček kundze. Es neesmu īsti pārliecināts, ka uh, tur nebūs konkrēti runāts par geogrāfiskām, uh, geogrāfiskiem ierēģiem. Un runājot par geogrāfisko sadalījumu, man liekas, ka šeit mums galvenokārt ir jāskatās uz to, ko cilvēks var, nevis to, no kurienes šis cilvēks nāk, neskatoties uz viņa dzimumu vai izcelsmes valsti. Bet man liekas, ka ir dokumentā arī neatbilstības, jo no vienas puses tiek aicināts veidot geogrāfisku līdzsvaru, bet tajā pašā laikā ir jāizveido īpaša komiteja. Un šajā Komitejā, piemēram, nav neviena Lielbritānijas vai Francijas pārstāvja, un ņemot vērā to, ka mūsu valstu pārstāvji ir lielākā grupa dienesta misijās, tad nu šeit tas geogrāfiskās pārstāvības princips nav ievērots. Runājot par konsulārām funkcijām, kas tiks uzticētas šim dienestam, mūsu valsts ārlietu ministrijai ir bažas par šo jautājumu. Uh, jo mēs īsti nesaprotam, kā tad nacionālajie konsulāti strādās kopā ar Eiropas Savienības konsulātiem, bet nu nākotnē mēs to redzēsim. Paldies! Tagad Vigēņina kungs ir lūdzis vārdu. Viņš ir koordinators, tā tad lūdzu viņam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi. Jūs redzat, ka ir plašs konsens šajā sēžu zālē par sarunu rezultātiem, un mēs pilnībā atbalstām pozīciju, kur pauda Gutjeri kungs. Taču mēs uzskatām, ka mums ir jādara, jāpieliek visi nepieciešamie pūliņi, lai visu pabeigtu līdz jūlijam. Es saprotu, ka tas varētu būt grūti, bet mēs jau esam konstatējuši, ka ja vienošanās tiek panākta, tad mēs pieliekam pūliņus un neraugoties uz to faktu, ka atsevišķos jautājumus varētu būt kādas nepieciešamības pēc detalizētākām diskusijām, piemēram, personāla reglamentā, tomēr mēs varētu šo dienestu padarīt pat darboties spējīgi pēc vasaras atvaļinājuma. Paldies, paldies, Sairus Šolskis, paldies priekšsēdētāji un es gribētu atvainoties Elmāra Broka priekšā, jo viņš e, un, un to priekšā, kas dzirdējušie manas piezīmes. Es gribētu atkārtot e, to, ka mums ir jāapsveic e, mūsu pārstāvji, kuri ir noveduši līdz galam šo ļoti sarežģīto sarunu procesu. Es nezinu, vai tās ir trīs pusi institūcija, es skaitu parlamentu par pusotru, tas tā tad Elmār būtu četri četras, un ar tevi priekšgalā pat vēl vairāk. Bet es domāju, ka pirmais sasniegums ir tas, cik tālu mēs tikām ar komunu, nu, komunitarizēšanu. Es tiešām izbaudīju šo panākumu sastāvdaļu. Tālāk ir progress, ir runājot par lielāku atbildību gan politikā, gan budžetā, lai gan risinājums nav perfekts. Taču Ja mums būtu jālēmi tur um, par to, kur mēs bijām pirms Madrīdas un kur mēs esam pēc Madrīdas, tad būtu labāk sagatavot uh, pilnīgi jaunu dokumentu. Un es aicinu uh, sekretariātu pārskatīt 3. māja FET versiju ar Madrīdas versiju. Un Es gribētu sacīt, ka puspilnā glāze ir krietni pilnāka nekā bija sākumā, bet tā vēl tomēr nav galīgi pilna. Un tad, kad mēs palūkojamies atpakaļ, um, vēl tālāk nekā, ehm, nekā, nekā mēs varam, nekā ilgāk nekā Elmārs Broks, mēs vienmēr atcerēsimies, ka Afets un Elmārs Broks ir vienmēr ir ļoti ambiciozs, un ņemot vērā mūsu svaru, mūsu sakaut nav nemaz tik viegli, bet es gribu uzteikt viņu un norādīt, ka Elmārs vienmēr ir cīnījies, es tagad nesaukšu vārdos ar ko, bet ar lielo afetu un par lielo parlamentu lomu ārlietās, lai būtu vēl ambiciozāki, un es gribu tomēr eh, no, vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums ir eh, atsevišķas sviras rokā, un tāpēc izmantosim tās ar pilnu jaudu. Un runājot tik pozitīvi un slavinot Elmāru un Ferhofstātu, es tomēr gribu norādīt, norādīt divus trūkumus eh, kas eh, man dūrās acīs. Pirmkārt, politiskā atbildība cieši no tā, ka nav politisko atbildīgu, un es domāju, ka ārlietu ministrija rotējošā prezidentūrā nebūs pareizā atbildi, un visi, kuri praktiķi uzklausīšanās un eh, kuri piedalījušies šajos sešmēnešu džentlmeņu rotācijās, piekritīs, ka viņi, protams, cenšas eh, darīt maksimāli labāk un panākt to vislabāko, bet tomēr būtu labāk, ja būtu pastāvīgi cilvēki šajos postiņos. Otrkārt, manas iebildes izraisa geogrāfiskā pārstāvniecība un kā izvairīties no tā, ka jaunais diplomātiskais dienests sākotnēji būs Eiropas Savienības 27 un nevis 15 valstu dienas. Tāds risks pastāv. Madrides formula atkal ir progress šeit, un apsveicam Elmāru šajā sakarā, jo uzlabošanās ir tajā, kur ir norādīts, ka jābūt pārstāvētām visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai gan man šķiet, ka šis uh, formulējums jau ir 27. pantā personāla reglamentā norādīt. Katrā ziņā tā nav nekāda pievienotā vērtība, taču jauns ir tas, ka tiek paredzēti e, specifiski pasākumi, lai koriģētu līdzsvaru trūkumus 2013. gadā. Un e, ko darīt, ja tagad mērķi tiek sasniegt tikai 25% līmenī saistībā ar jauniem dalībvalstīm. Tieši tas pats būs pēc trim gadiem, ja septiņu gadu laikā mēs, ne, mēs nevarējām uh, relaksēti risināt šo jautājumu, tad cik tad gadi mums ir vajadzīgi, lai progresu panāktu. Labāk, bet nepietiekami, un es gribētu eh, citēt Žanu Monē no memoāriem, kurš sacīja, ka nekas nav iespējams bez cilvēka, kā tāda vīra kā Broks, bet, bet Jā, viņš, teica, viņš te, tikai teica vārdu om franču valodā, eh, nepie, kas nozīmē gan vīrieti, gan cilvēki, bet nekas nav noturīgs bez institūcijām. Es domāju, ka mēs to varam pārtulkot angļu valodā, ka nekas nav iespējams bez eh, cilvēkiem un nekas nespēja pastāvēt bez institūcijām. Vārdu sakot tieši tāpat, kā sacīja franču valodā Žans Munnē. Un, un Uh, arguments... Mani argumenti. Šeit nozīmē 36 nacion... skaita 36 nacionālo delegāciju galvas no piecām politiskām grupām no 15 dalībvalstīm, ne tikai jaunajām, kas pārstāv 261 eh, deputātu. Un es gribētu visiem balsot pār kompromisu, kas ir panākts un tiks varbūt vēl uzlabots. Tas vēl nav viss, tas ir tikai sākums. Procedūras ir jāturpina, un es kā uh, projekta autors uh, uh, personāla reglamentā um, yes. sadarbojos aktīvi ar padomi. Un tikai viens jautājums. Uh, Būtu labi zināt, kāds juridiskais status ši, šim politiskam nolīgumam ir, cik tas ir saistošs, vai tas ir saistošs eh, Leidijas eh, Aštons panākumiem, un kāpēc gan to neiekļaut juridiski saistošā tekstā, ieskaitot starp institūciju nolīgumu, kas jau šajā komitē ir sev apliecinājis kā nozīmīgs instruments, un vēl daži vārdi, lai atbildētu Tanuka kungam nevajag pretot merit is not geographically neutral. Thank you. Geogrāfiskai un nop, nevajag pretstatīt geogrāfisku un nopelnu pārstāvniecību. Paldies, es gribētu jūs informēt, ka tulki ar mums paliks līdz bez 15.7 un pēc tam viņi dosies projām un mums vēl aizvien ir trīs cilvēki palikuši, kas sniegs komentārus un Broka kungam ir ir vēl jāsniedz savi komentāri, un tagad es gribētu Jāņesu kungu lūgt izteikties. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Es neskatīšu jautājumu pēc būtības, jau ir panākts liels konsensus visās sarunās, un es piekrītu vairākumam, e, kur izteicās tiem, kur izteicās tām, kur izteicās, un gribu pateikties sarunu vedējiem. Un, uh, It īpaši Roberto Galtieri, jo esmu sociāldemokrāts, kā arī Elmāram Brokam un visiem pārējiem. Man un Gija Verhofstātam es domāju, ka ir e, sasniegts klieti vien daudz, e, kad mums bija samērā skeptisks viedoklis uz panākumiem. E, Un it īpaši jāuzsver tas, ka uh, parlamenta pog, uh, loma pieaugs, uh, kā arī tiks sakārtoti daudz jautājumu, lai varētu kontrolēt šo ārējās darbības dienestu. Bet uh, es gribētu norādīt, ka gribētu aicināt, mēs jau esam to darījuši administrat caur administratīvā vidā. Uh, Mēs gribētu aicināt eh, Broka un Galtieri kungu uz Strasbūrā uz delegāciju vadītāju prezidents, lai viņi skaidrotu visiem de delegāciju vadītājiem, kurus konference ļoti interesēs tīri praktiskā darbība šim ārlietu darbības dienestam un eh, par to Eh, kādas varētu būt vislabākās alianses, lai virzītu šo eh, jautājumu eh, parlamentārā ziņā. Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka 7. jūlijā Broka kungs, Galtierī kungs, mēs jūs gribētu redzēt delegāciju vadītāju sanāksmē. Paldies, Lozingas kungs. Jā, Eh, lai arī būtu panākti uzlabojumi pateicoties parlamentāriešu aktivitātēm, eh, bez kurām tas nebūtu iespējams. Tomēr eh, GOE grupas vārdā es nevaru pievienoties vispārējam priecīgajam noskaņojumam. Mēs uzskatām, ka Mm, ar šo vienošanos Madridē galu galā e, sabrukušas e, cerības, jeb samazinās cerības par civilizēto Eiropas Savienības ārpolitiku. Eh, šajā ārējās darbības dienestā ir jāsavieno eh, nesadarīgas lietas. Eh, mēs uzskatām, ka militāras un civilas struktūras zem viena jumta ir neiedomājamas, un bez tam nav arī iespējams demokrātisks ārējās darbības dienests pasaulē, kur būtu šāda sistēma. Uh, ārpolitika ir īsta alternatīva ne tikai kā papildinājums, e, bet šis mērķis ir aizgājis nesasniedzamā tālumā un par to vairs netiek runāts. Tāpat arī, kā uh, slepeno dienestu apvienošana, un uh, es domāju, ka tas nav demokrātiski uh, process. Uh, esmu runājusi pietiekami bieži par to parlamentā un mūsu kritika saglabājas. Noslēgumā jautājums Broka kungam. Jūs teicāt, ka to personu loks, kuras var skatīt konfidenciālos dokumentus, tiks palielināts. Mans jautājums, vai tas attieksies arī uz GNGL grupas deputātiem? Paldies! Thank you. Now, uh, Mr. Paldies. Tagad Gžim kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī e, pēc e, pateicības e, vārdiem par sniegto, par paveikto darbu. Tātad Broka kunga ieguldījumu un citu ieguldījumu. Šeit ir daudzi risinājumi. Eh, kuru komisijas eh, sēdēs un debatēs eh, ārēj lietu komitejā gribējām rast. Eiropas ārējās darbības dienesta dibināšanas kontekstā. Es domāju, ka šīs debats tomēr liecina arī par to, mm, ka patiešām izdevās rast daudzus risinājumus. Kā jau tika pieminēts arī attiecībā uz cilvēktiesību komiteju ir vienmēr kāda atbildīgā persona, kas ar to nodarbojas, vai arī kāds pārstāvis, ar kuriem var kontaktēties nevalstiskās organizācijas par cilvēktiesības pārkāpumiem un apspiešanu ar kuriem var kontaktēties cilvēktiesība aizstāvji, gūstot drošību, ka viņiem ir reāla kontaktpersona attiecīgajā valstī. Tātad tā ir viena no tām problēmām, kuras tika atrisinātas. Eh, par sasniegto. Eh, šeit ir runa arī par līdztiesības jautājumiem, par līdzsvaru jautājumiem. Tāpat ir eh, runa arī par geogrāfisko līdzsvaru Un te es gribētu pievienoties tiem, kuri e, runāja par 2013. gadu, e, kad Savienībai pievienosies jaunas dalību valstis. Tad ir nepieciešams pārējais periods, kas attiecas uz darba tirgu atsevišķos brīžos, e, gadījumos, kad ir varbūt, eh, un kad parādījās arī, ka eh, šie pārējais periods vai nu ir pagarināms, vai nav pagarināms, tāpēc mums vajadzētu arī tagad pievērst uzmanību šim punktam mūsu dokumentos. Otrakārt, arī es esmu viensprātis par to, ka ir formulējumiem jābūt absolūti skaidriem. Tātad, kura institūcija pārņem kuru daļu, eh, pieņemot lēmumus? Un te es arī eh, domāju tieši par Sala Frankas eh, izteikumiem. Un, protams, ir daudz jautājumu, kas dzīvumā ar, arī mazliet sarežģīt. Vēl man ir jautājums, vai eh, referents varbūt varētu rakstīt vēl skaidrāk un nepārprotamāk, runājot par pārstāvniecību. Kā tad tas praktiski izskatīsies, vai mums būs eh, mandāts, pilnvaras, eh, kuras eh, augstā pārstāve nodot trīniekam, vai, vai kaut kāda cita forma. Tā tad, lai leģitimētu parlamentārā kontekstā. No otras puses arī ārlietu ministram ir eh, jāvar izteikties gan kā prezidentūras pārstāvis vai trijotnes pārstāvis. Eh, pēdējā piezīme arī es uzskatu, ka mm, eh, dokumentā tas, kas ir teikts par nacionālajiem parlamentiem, parlamenti kritizēs šo formulējumu, jo viņi nav iesaistīti procesā. Es, protams, nevaru momentā pateikt, eh, kādu alternatīvu meklēt, bet eh, šis punkts ir jānoskaidro. parlamentos, nacionālo valstu parlamentos arī tur tiek gaidītas noteiktas lietas, kuras arī ir nepieciešams pārnāt ar nacionālajām delegācijām. Paldies, Broka kungs! Ja jūs septiņās minūtēs varat pabeigt, es mēģināšu. Es mēģināšu vāciski un septiņās minūtēs ir tā, ka e, sarunu partneru deklarācijā ir rakstīts, ka katrai pusē ir jātiecas e, panākt savas pārstāvētās institūcijas atbalstu. Ar to ir formulēts, ka sarunam e, pašām vēl nav juridisko saistību lēmumu līmenī. Otrakārt ir skaidrs, ka likumdošanas process, kā jau pieminēja Salafranka un, un personāla jautājumi, Mm, tikai ierobežotā ziņā ir skarti e, šīs te vienošanās kontekstā, e, jo mēs e, redzam, ka attiecībā uz personālu tika izsvītroti pat veseli panti. Tāpēc arī šeit ir iespējams veikt izmaiņas. Uh, Bet, eh, ja mm, politiskais eh, pamatlīgums tiek akceptēts, tad, protams, ir jāmēģina to pēc iespējas ievērot, jo citādi būs eh, vēlme to atvērt. Mums ir jāpārdomā, kur ir lielākie riska momenti. Un vairākums būs tas, kurš pieņems attiecīgos lēmumus. Jautājums par politiskajām deklarācijām un politikas aspektiem. Tātad te mēs runājam par afeta un budžeta birojiem. Un līdz šim ir nolīgums, kas ir jāievēro un ko var mainīt tikai kopīgi visām iesaistītajām pusēm piedalītos. Un it īpaši jau arī kāda pa jautājumos par, budžeta, par budžetu. Mm, tāpat arī ārpus politikas e, šī komiteja nodarbojas a priori ar kādapu. Es vienmēr esmu bijis ļoti nepiemērota, ka budžeta jautājumos mēs varam sadarboties tikai ar budžeta komiteju, e, jo mēs tomēr esam kompetenti ārpolitikas jautājumos e, visādos kontekstos. Jautājums par konfidencionālo informāciju, eh, tas ir starp, starp iestāžu vienošanās, tātad šī pieca eh, cilvēku komiteja. Starp iestāžu vienošanos var mainīt tikai tad, ja piekrīt abas iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka bez Eiropas parlamenta neko nav iespējams mainīt, jo tas ir starp iestāžu nolīgums, kas ir noslēgts eh, pirms kaut kādiem sešiem, septiņiem vai astoņiem gadiem. jautājums tātad par uzklausīšanos. Mēs varam neformāli svītrot. Mēs eh, tātad par šo te neformālo domu apmaiņu ielaidāmies tā Albertīnī eh, rakstiskā vienošanās ar Eštones kundzi. Un mēs gribējām saglabāt šo te neformālo, jo tā nav tāda uzklausīšanās, kāda ir paredzēta līgumā, eh, un tas ir jāņem vērā. Eh, bet, nu, eh, Mēs tā tad eh, varējām svītrot tikai vienu variantu, bet savā būtībā nekas no tā nemainījās. Tāpat kā viedokļu neformālajā apmaiņā komitejas priekšsēdētājs nosūtīja vēstuli augstajai pārstāvēji Un šo procedūru, kādu mēs piemērojam, tādu mums tiek apsolīta arī nākotnē. 60%, eh, vismaz 60% Eiropas Savienības ierēģi un vismaz viena trešdaļa eh, no dalību valstīm. Eh, te mums ir iespēja vēl dažādām pārbīdēm, mm, it īpaši runājot par militāristiem un policistiem Mm, kurus vajag norīkot misijās, tā kā te mēs vēl varam uh, regulēt. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka abās pusēs ir iespējams uh, lielāks skaitlis nekā 60% vai viena trešdaļa, tā kā es nedomāju, ka te būtu tā galvenā problēma. Uh, un varbūt arī mēs varam runāt par personālu, kuru drīkst pieņemt darbā tikai speciāliem uh, gadījumiem, eh, tā kā te nav iespējas, eh, ka eh, nacionālie lētie darbinieki varētu pārpludināt visu darbiniekus. Tātad šodien mēs informējām arī grupas priekšsēdētājus, referentus mēs informējām un divas komitejas šorīt paspējām informēt DV komiteju un budžeta komiteju Tāpat šodien pulksten 13. es informēju visus ETP afet deputātus. informatīvais process eh, tādā pašā garā tiks turpināts, un eh, es domāju, ka tas ir ļoti atbilstīgi šai situācijai. Tāpat es arī nedomāju, ka eh, mums nevajadzētu atstāt preses konferences vienīgi padomas ziņā. Naits kundz, paldies jums par jūsu vārdiem. Es nezinu, vai mēs procedūru noslēgsim ar rezolūciju, bet tomēr ir ļoti iespējams, ka varbūt mums būs arī rezolūcija, un ka mēs to varēsim precizēt. Tāpat arī varbūt dažas labas e, definīcijas, kā mēs šos tekstus izprotam. E, protams, ka izpratnē ir nepieciešama tā vai tā, tas attiecas e, it īpaši uz budžeta jomu, bet arī uz Sala Frankas jautājumiem, kas likās, ka ir vēl neskaidri. Tātad to ir arī iespējams precizēt. Uh, Eh, mums ir arī tieši uz politisko paļāvību jāskatās. Dalībvalstīs tas nav nepieciešams, jo jau simts gadu gaitā eh, parlamenta un valdības tie, eh, parlamenta tiesības ir būtiski pieņēmušās. Mums ir nepieciešams panākt vienošanās, lai būtu šīs tiesības, un proti, ka vienošanās ir politiskas vienošanās, kam ir politiskas saistības, kā jau Šariešu Roļskis pieminēja. Politiskā deklarācija nav juridisks teksts Eh, mēs arī nevaram runāt par juridisko eh, saistību, eh, kas nav paredzēta līgumā šādu metodu mēs vienmēr esam arī izmantojuši. Mm, gan caur dažādām vienošanām, gan startautiskām vienošanām, vai pieņemot deklarāciju, vai pieņemot otras puses deklarāciju, un pēc tam attiecīgi izmantojot šos te tekstus. Un, ja padome abus dokumentus eh, eh, pieņem eh, oficiālajā procedūra ar protokolu. Tātad lēmums par padomis lēmums, manuprāt, ir tas, ko tur vajadzētu, lai būtu lēmumi saistoši. Tad ir svarīgi, vai mūsu būs pietiekami daudzi, lai politiski to īstenotu jo ir skaidrs, ka rezultāti ir atkarīgi no darbojošām personām, un, kā jau Naicas kundze teica, Protams, es nezinu visas detaļas, bet es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešams radīt visus nepieciešamos priekšnoteikumus. Tāpēc arī mēs gribam iesniegt ziņojumu. Bez tam mans priekšlikums būtu, ka jūs eh, priekšsēdētāja kungs ieplānojat eh, otrdienai eh, grozījumu iesniegšanas termiņu, vai tas tiks ievērots, to mēs nezinām jebkurā gadījumā eh, preventīvi man jau, to, to jau vajadzētu izdarīt. Un Lunačekas kundzei arī liels paldies! Eh, patiešām eh, ir tā, ka te jau mēs nerunājam eh, tikai par ārpolitiku, attīstības politiku kā tādas, bet te ir runa par koordinējošo darbu ar atbildību, kur tā jau ir piesaistīta. Tenokongs dienesta darba sākums 1. decembris. Es domāju, ka tas ir iespējams jo te mēs varbūt tik daudz nerunājām par finanšu regulējumu vai arī par personālu uh, regulējumu, bet gan par to, kas notiks ar 2010. gada budžeta grozījumiem. Un kā mēs varēsim visu saskaņot ar, buģ ar budžeta komiteju. Un eh, šī situācija ir diezgan komplicēta. Eh, bet nu, tā jau arī nav mūsu lieta. Es domāju, ka mums ir vienkārši jārada priekšnoteikumus padomes lēmuma pieņemšanai. Un šodien mēs runājām arī par to, ka plenārs sēdē pieņemamais lēmums e, tātad būs. Tātad vispirms ir e, lēmums jāpieņem padomē koplēmuma procedūrā. Mums ir jābūt iespējai turēt sviras savās rokās. Un uh, pretējā gadījumā cena būtu pārāk augsta no visām pusēm un aizkavētu visus procesus. Jebkurā gadījumā mēs eh, šīs te kompleksās paketes saglabāsim tā, kā viņas ir. Uh, un tātad budžeta kontrole attiec, attiecas uz kādu budžetu un e, budžeta kontrole te vēl nav bijusi optimāla. E, līdz šim bija šeit vairāk iesaistīta padome, un uh, spēkā bija tā saucamā džentlmeņa vienošanās, uh, mm, lai nav jāspļauj savā zupā runājot par budžetu. Un uh, tagad uh, mēs redzam, ka mēs visu turpinām, Eh, tā tad eh, pat labāk mēs varam eh, runāt par personālu un citām lietām ar dažādiem pārstāvjiem. Mums izdevās panākt savu saistībā ar komisāriem. Mēs negribējām politiskos ģenerāls sekretārus vai, vai, vai vietniekus, kas ir ierēģņu rangā. Uh, Mēs gribējām, lai e, komisija ir komisijas daļa, komisārus ieskaitot. Mēs gribējām no otras puses vietniekus, kas pārstāv padomi. E, padome e, izlēma mainīt savus statūtus. Un tā tad rotējošās prezidentūras princips, kāds jau ir šodien, uh, Eh, kas saistās uz padomas prezidentūru, rotējošo proce, pro, eh, prezidentūru un eh, trijotni. Un, un vienmēr ir jābūt padomes statūtiem. Tātad tas varētu būt 33. pāns par speciālo metodi. Tas nozīmē, ka ārlietu ministres, kuru formāli, kuram formāli nav eh, kopienas eh, leģitiminācijas. Eh, es domāju, ka tas tagad ir iekustināts arī par geogrāfisko līdzsvaru. Es runāju jau daudz, un kolēģi arī pieminēja Mm, gan tātad par, par eh, personāla sastāvu, eh, kura ir jāievēro visas darība, dalību valstis un 2013. gadā atbilstoši eh, jā, iespēja pārskatīt un pieņemt papildus mērus līdzsvara kontekstā. Es domāju, ka tas ir daudz vairāk nekā padome un dalību valstis ar konsultāciju E, metodi būtu varējuši dabūt. Un es domāju, ka tā ka tas arī pamatā bija galvenais. E, vairāk mēs neko nepateiksim un eh, kā jau Lēzingas kundze te runāja par slepenajiem dienestiem, Eiropas Savienē nav slepeno dienestu, tai nav tādu mērķu un juridisko pamatu, tāpēc jūsu argumentācija zaudē visus pie, iemeslus pamatus. Paldies! I would like to thank the translators, and they will leave now. So, Mr. Gualtieri, you would like to speak?